Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, vai mums ir runātājs saraksts, vecais runātājs saraksts? So, let's continue with the speak. Turpināsim ar eh, runātāju sarakstu. Katriem pirms tam lūdzu. Sebikungam no Slovākijas parlamenta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos jūs sveikt par uh, darba kārtības projektu, bet man ir tomēr uh, pāris komentāri par dažiem formulējumiem. 22. pantā ir pieminēts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzsvērt eh, diplomātiskos centienus, lai pārliecinātu partnerus eh, reģionos kā Turcijā, Saudārābijā un Irānā par nepieciešamību veidot kopīgu stratēģiju, lai risinātu globālos izaicinājumus. Jā, eh, man šeit ir jākart galva, jo Saudija, Arābija un Irāna patiesībā ir pārstāvi karu ir, ir izvērsusi Sīrijā. Un Irāna Es nezinu, man ir problēmas nosaukt Irānu par partneri, lai cīnītos pret terorismu, jo Irāna ir gadu desmitiem finansē teroristu grupējumus. Tā radīja jūsu Hizbolu, piemēram. Tā 50 tūkstošus uh, raķešus piegādājusi Hizbolai. Tā apbruņo un finansē Hamas, un eh, tādēļ to ļoti grūti nodēvēt par partneri cīņā pret terorismu. Bet nu labi. Mēs varam, protams, eh, veikt centienus, lai viņus dabūtu mūsu pusē, bet man ir zināmas šaubas. Tur tāpat ir arī 25. punktā teikums, ka mēs eh, atzīstam Turcijas lomu kā svarīgu partneri, lai risinātu Sīrijas konfliktu cīņā pret Daešu. Es domāju, ka Turcija ir problēmas daļa drīzāk nekā partneris risinājuma meklēšanā, un Turcija pašlaik nemaz necīnās pret Daešu. Turcija bombardē kurdus, kuri cīnās pret Daešu. Nu, labi, gribu teikt vēlreiz. Es zinu, cik uh, grūti ir rakstīt tekstu, kas būtu līdzsvarots un uh, ņemt vērā visus iespējamos eh, scenārijus un eh, iebildes. Gribēju tikai izteikt eh, savas šaubas par dažiem formulējumiem. Paldies! Jā, tanki filmas. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Negribu šeit pievērsties visām detaļām, saka Freunde kungs, kaut arī man šķiet interesanti tas, ko kolēģis no. Uh, teica no Slovākijas republikas. Es eh, arī tam gribētu, kā neitrās austrietis, man šeit ir pāris eh, papildu šķēršļu, bet principā esmu priecīgs, kā apmienot to, ka parlaments eh, savā vadībā ir ķēries klāt pie šīs ļoti svarīgās tēmas. Protams, ka man viegli runāt, ja no paša sākuma, kopš savas darbības sākuma šeit, kas atšķirībā no jūsu darbības šeit nav pārāk ilga vēl bijusi, uh, esmu prasījis, lai uh, Eiropā vairāk iesaistos. Šeit es, piemēram, domāju par karu Sīrijā. Tas atstāja tiešu ietekmi uz uh, dzīve Eiropā, daudz vairāk nekā cita konflikta, un tomēr Eiropa saistībā ar šī konflikta risinājumu viss uh, ļoti ilgu laiku nekas nebija dzirdams. ASV un Krievija militāri iesaistās, līdzdarbojas, un mēs ar mūsu svaru uh, 500 miljoni cilvēki, kas ir mūsu, kas ir mums, mēs varētu tādus skaidrus signālus raidīt, ka mēs vēlamies beigt šo karu. Un, manuprāt, šeit notiek pārāk maz. Arī tad, kaut arī ir dažas zīmes, par kurām šodien runāju no rīta Mogherini kundze, ka nākotnē tas notiks vēl aktīvāk. Bet ir arī vēl viens vēl tāda milzīga problēmas, ko norādīt tāds liels zilonis, kas varbūt pēc 24 stundām izgaisies gaismā, bet varbūt tomēr kļūst par ļoti lielu realitāti. Drīz vien tas ir Donalds Trumps. Viņš eh, maz un ja vispār tā tikai kaut ko ļoti īsi teicis par pasaules politiku, bet tas, ko esam dzirdējuši no viņa, tas eh, ir liek uzmesties zosādē. Konkrēti un eh, turiet pat eh, atgriežot pie rezolūcijas. Gribētu norādīt eh, uz viņa teikto, ka Eiropā nākotnē šeit stacionētajām NATO vienībām viņš vēlas par to iekasēt naudu. Tas ir tikai viens priekšlikums, vai drīzāk varētu teikt drauds. Man šajā sakarā interesē, vai Donalds Trumps un viņa politika, ko viņš vēlas izvērst kaut kādā formā, jau ir uh, atstājusi ietekmi uz jūsu rezolūciju, vai jūs kaut kādu aspektu no tā visa esat iekļāvis savā tekstā. Paldies! Muchas gracias. Milārs Mons lūdzu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Runāšu pavisam īsi. Jā, jūs ziņojums ļoti labs, ļoti pilnīgs brīnišķīgs. Man ir daži nelieli grozījumi priekšlikumi, kas miesniedz, bet vēlējos uzsvērt, cik eh, pozitīvas vērtēju jūs ziņojumu. Jūs eh, esat norādījis uz nepieciešamību padziļināt drošības un aizsardzības dimensiju. Esat arī skaidri parādījis, ka ir ļoti svarīgi ar eh, mīksto varu. Mēs nevaram tik tālāk arī to pateikt. Šorīt no rīta Magarīnie kundze arī ļoti skaidri pasvītroja tieši šo aspektu. Paldies! Muchas gracias, presidente. Jā, paldies priekšēdētāji Lapes kungs. Gribētu arī vēl papildināt. Tas, protams, ir arī izšķiroši visai Eiropas Savienībai. Un eh, tā ir arī ļoti liela aktualitāte. Pašreizajā pasaule izskatās pavisam savādāk nekā pirms 15 līdz 20 gadiem. Ir ļoti daudzi kari, kas notiek eh, mūsu kaimiņos, Sīrijā, Jemenā, Irākā. Protams, eh, ļoti atšķirīgi, bet tomēr eh, tas ir tiešām mūsu tuvumā. Un tad ir arī šie pārstāvi kari, kas jau tika pieminēti, proti tur iesaistīta Irāna, tad ir arī bēgļu plūsma, kas mums arī ir jārisina nesam vēl pietiekami apbruņoti, lai to visu paveiktu. Nesam pietiekami aprīkoti, lai to visu izdarītu. Eiropas ideja, proti demokrātija un cilvēktiesības. Mēs cerējām, ka tas attīstīsies pats no sevis, bet tā tas nenotiek mūsu kaimiņu valstīs nepietiek tikai ar to, ko esam darījuši līdz šim, tas ir ļoti skaidri. Mums ir vajadzīgi vairāk soļi, lai nodrošinātu aizsardzību, lai būtu pareizā diplomātija, drošības politika, izlūkdienas, lai tas viss tiktu vairāk saintegrēts un arī attīstības sadarbība. Tas viss ir iekļaujams šādā jaunā stratēģijā. Arējā politika ir balstāma uz mūsu interesēm, un mums ir daudz interešu, bet, protams, arī uz Eiropas Savienības pamatprincipiem un vērtībām. Līdzsvars starp šiem abiem aspektiem, protams, ir būtisks, un to mēs eh, šodien arī atzīstam. Paldies! Paldies, Karls von Schwarzenbergs! Ar lielu, lielu interesi es eh, uzklausīju par uh, to, ka nepieciešams cīnīties pret teroristu grupējumiem. Protams, tas ir nepieciešams uh, palielināt apvienošanos. Domāju, ka armijas varētu ātri vienoties. Problēma ir ar civilistiem. Ar... Vai ir kāda darba grupa, kas tur jau strādā? Jā, kā pārvarēt atšķirības, bet uh, kā, piemēram, tā sadalīt bruņošanās uh, izdevumus, kā starp lielām un mazām valstīm būtu izlīdzināti šīs naudas summas. Jo tas ir tāds, tās lielas bažas, ka tas viss nonāks tikai lielo valstu rokās. Es domāju, ka armijā vajadzētu um, pie šī jautājuma par bruņošanos un finansējumu, bet tā vajadzētu jau pašlaik strādāt. Paldies, un kā pēdējais runātājs, manuprāt, Jureka kungs lūdzu. Jā, šodien eh, mēs visi esam nobažījušies par to, kā ASV nākamajos gados, varbūt ne uzreiz no janvāra, bet arvien mazāk būs pārstāvēta Eiropā, tad mums tādēļ vēl jau vairāk vajadzētu pastiprināt savu aktīvo darbību Eiropā mēs varētu NATO ietvaros, alianses ietvaros eh, vairāk eh, nodrošināt, eh, piemēram, Baltijas valstu drošības jautājumu. Un tas ir jādara tiešā veidā, jo Baltijas valstīm ir vajadzīga mūsu solidaritātes izpausme. Mēs varētu teikt arī jā Ukrainai. Ukraina ir pieprasījusi policijas misiju tajā reģionā, kurā vairs nenotiek kaujas darbība, un mēs to taču varētu arī izdarīt. Ja vārdiem sekotu darbi, tad mums vajadzētu atbalstīt eh, tās valstis, kas eh, aizsargā sev, piemēram, Polija ir viena no dažām valstīm, kas patiešām pilnībā izpilda pienākumu un tērē 2% no budžeta aizsardzībai. Un mēs par to tiekam kritizēti, mums uzbrūk tādēļ. Bet tādu kritiku neesmu dzirdējis iepratī tām valstīm, kas uh, mazāk iegūda aizsardzībā. Paldies! Es paldies par šo diskusiju. Es vairākus punktus ņemšu vērā formulējot kompromisu grozījumus ko mēs nākamajās dienās izstrādāsim, pārnosim ar ēnu referentiem. Paldies arī par uh, norādēm un komentāriem no dalībās parlamentiem Kāram Švarcebergam par uh, bruņošanās uh, rūpniecību, pat padomājot par to, kāda neusticība veidojas starp Vāciju un Franciju šajā jautājumā par rūpniecības politikas aspektiem, tad jau mēs redzam, cik sarežģīts ir šis jautājums. Bet varbūt, ka tā ir arī laba ideja lai mēs no parlamenta puses izmantotu sinerģijas efektus, un uh, varbūt arī šeit varētu pasūtīt pētījumu, kurā tiktu izpētīts, kādas, kāda būs iespējami sinerģijas efekti, kas, ko dotu sadarbību šajos aspektos. Jo es domāju, ka mēs pašlaik daudz no nodokļu maksātas naudas vienkārši nometam zemē, bet mums no tā viss ir jāgūst labums mūsu aizsardzības spējai. Frāņa kungs, jautājums, ko jūs pieminējāt, vairāk ir jādara Sīrijā, tas ir pareizi. Bet kā? Kā to izdarīt? Tas nozīmē, ja mēs tur būtu aktīvi, tad vācieši vienmēr saku, es vienmēr jautāju, vai jūs esat gatavi Vācijas armijas karēvi sūtīt uz Sīriju, tad vienmēr man saka, ja tā jau mēs to nedomājam bet tam tā būtu vajadzētu būt domām. Es gribētu to pašu jautāt arī mūsu Austrijas draugiem. Vai tad Austrija sūtītu savus karēvis uz Sīriju, lai viņi tur piedalītos cīņās uz zemes? Tās ir sekas, konsekvences, kas eh, viņa pusē kādām teorētiskām abstraktām pārdomām, kas konkrēti jārisina. Un dalībvalstu parlamentos tas arī tam ir jāgūst eh, atbalstu, to visu varētu operatīvi iztenot. Uh, un eh, vai mēs to darām kopā, lai būtu lielāks efekts kopā virzot lietas priekšu, lai to visu varētu izdarīt. Jā, sisnieks, paldies! Negribu šeit eh, runāt vēl ilgāk, jo ASV ārlietu ministrs jau eh, pārstāvis vēstniekungs jau gaida un negribu viņam likt gaidīt. Ich darf. Gribētu tagad eh, aicināt eh, mūs ķerties pie nākamā punkta. Šeit ir ASV vēstnieks Eiropas Savienībā pie mums. Mūsu draugs eh, Antonijs Gārners. Viņš noteikti tikpat nemierīgi gaida, kā beigsies eh, šīs dienas vēlēšanas, kā mēs to visi darām. Un tomēr viņš bija gatavs nākt pie mums un runāt par eh, ASV Eiropas Savienības attiecībām. Viņš to noteikti darīs. Ka mēs, un stāstīs par to, ka mēs paliksim pie šiem normālajiem attiecībām. Un eh, nemaz nebūs man jārunā par kādu citu briesmīgu perspektīvu. Jā, bet es ceru, ka mēs kaut ko iemācīsimies, uzklausīsim par mūsu attiecībām un eh, par attiecībām šajos jautājumos, kas tāties tirniecības politiku, ko mēs kā Eiropieši esam iemācījušies, ka metode, kas tika izmantot CETAS gadījumā, lēmuma pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā, mēs no tā, mums no tā tomēr kaut kas ir jāmācās. Mums vajadzētu tādu lēmumu pieņemšanas procesu, kas eh, būtu orientēts uz rezultātiem un nevis eh, pakļauts iekšējiem populistiskiem pozīcijām. Uh, Tā ir viena no, no vājiem punktiem Eiropas Savienībā, ka mēs eh, ļoti raugāmies eh, no savas eh, atsevišķās perspektīvas un par maz no augšpuses, no kopīgās perspektīvas lēmumu pieņemšanā. Un cetā tas bija tāds uh, kritisks piedzīvojums, tāds uh, spilgts piemērs, kā to nevajadzētu darīt. Jo, ja mēs tā turpināsim, tad neviens ar mums negribēs slēgt līkumus. Un tad uh, lielie šīs zemeslodes tirniecības bloki. Uh, būs kaut kur citur, un ar Eiropas Savienību neviens tos neslēgs, visi teiks, ar viņiem jau neko nevar noslēgt, jo nekad nevar zināt, kas no tā viss sanāks. Un tas viss, protams, ir pretrunā ar nacionālajiem interesēm. Un ļoti pretrunā, manuprāt, tas ir šeit arī jāsaskata. Cienījamies vēstniekungs, jūs ekscelents, tagad jums vārds. Well, no predictions... Protams, es neko jums nepareģošu, kāds, ir, kāds būs vēlēšana iznākums. Uh, Bet, protams, ka atkarībā no vēlēšana iznākuma iespējams, ka es pēdējo reizi uzstājos jūsu priekšā. Tāpēc eh, es vēlētos sākt ar personīgas dabas eh, komentāriem. Man personīgi, strādājot kā, Eiropas, kā eh, vēstniekam Eiropas Savienībā, tas nav bijis tikai kā darbs, tā ir bijusi mana kaislīga aizraušanās. Es ik rīt pamožos un tiešām ticu savai misijai, ticu tam, ko daru. Uh, Un atceros, kad es eh, stāstīju savam 13 gadus vecajam gad, eh, dēlam pirms eh, trīs gadiem, ka es būšu ASV vēstnieks Eiropas Savienībā, tad viņš uz mani skatījās neticēdams un prasīja, tu? Un tas bija tāds man smags trieciens manai pašapziņai. Un turpmākajos mēnešos es par šo dēlu jautājumu tu ļoti daudz domāju. Es domāju, kāpēc tiešām es? Droši vien tāpēc, ka es ticu Eiropai, kā jūs ziniet, es, man, mana sieva ir spānieta, mana māte nāk no Itālijas un mani bērni aug Londonā un viņi jūtas gan kā eiropieši, gan kā ASV un pēdējos 25 gadus es esmu pavadījis Eiropā. Tātad eh, es savu karjeru esmu veidojis Eiropā kā amerikānis un tomēr kā eiropietis. Un treškārt, kāpēc es esmu vēstnieks? Es eh, esmu vēstnieks tāpēc, ka es eh, ticu ASV un ES attiecībām, ne tikai attiecībām kā diplomātiskām saiknēm, bet arī tam, ka mūsu savienība var padarīt pasauli labāku. Es tam ticu. Un es ticu arī Eiropas parlamenta spējai kaut ko darīt. Es ticu Eiropas projektam un eh, es. Uh, Uzskatu, ka ASV sadarbība ar Eiropas parlamentu un arī mana mandāta saturā ir ļoti būtiska. Pēdējo divu ar pus gadu laikā esmu uzstājies ikvienā parlamenta grupā, un eh, nākamēnes septīto reizi došos uz Strasbūru. Man līdzi brauks eh, sieva un bērni, un es došos uz. Eh, es bērns paņemšu līdzi uz publikai pieejamo galeriju plenārsēžu zālē. Tāpēc es tiešām jūtos lepnas uzstāties jūsu komitejas priekšā šajā ASV tik svarīgajā dienā. Paldies, Elmār, par jūsu uzaicinājumu, paldies par jūsu gadiem ilgstošo draudzību, draudzību gan attiecībā uz mani, gan arī attiecībā uz ASV. Kā jūs ziniet, jums Amerikā ir ļoti daudz draugu, izkaisīti visā politiskajā spektrā. Ņemot vērā tos milzīgos izaicinājumus, ar kuriem sastopas ASV un ES, uh, gan izaicinājumi no austrumiem, gan Krievijas agresija, gan migrācijas krīze. Es uzskatu, ka mums eh, visām šīm krīzēm vai izaicinājumiem pretim ir jāliek eh, stā, pāratlantisks risinājums. Neatkarīgi no tā, kurš tiks ievēlēts Baltijānamā, mums ir jāstrādā kopā. Jau Adenauers ir teicis, ka Eiropas Savienība bija dažu izsapņots sapnis, bet tagad tā ir kļuvusi par visu ikdienu. Viņa sapnis joprojām ir dzīves, un es jau vienmēr atgādinu, ikdienas atgādinu, ka ASV un ES ir būtiski sadarbības partneri, kur turās kā miera osta, jo ļoti turbulentā pasaulē. Kopš Brexit daudz pie manis griežas ar lūgumu, lai es izplatītu ziņu, ka Eiropa ir stabila un tā pastāvēs mūžīgi mūžos āmen. Tad es sev atkal jautāju, kāpēc tad E, tik daudzi Eiropas Savienības vadītāji tā kā izplata pastarās tiesas ziņu un nevis strādā kopā, lai paši izplatītu labo ziņu par Eiropas Savienības e, pastāvēšanu. Šobrīd iedzīvotājiem ir nepieciešams pozitīvs skatījums nākotnē, nevis e, kas ir Eiropas Savienība, bet gan kāpēc Savienība pastāv. Kad, eh, kad ārlietu ministrs eh, Kerijs ieradās Briselē, un arī Obama to ir teicis, ja Eiropas Savienība būs kā cietoksnis, tā neizmantos globālās pasaules iespējas, tā neizmantos datu, brīvas datu apmaiņas iespējas un neizmantos brīvās tirdzniecības iespējas. Un šāda Eiropa ASV jau kļūs neinteresants partners. Ja Eiropa pati zaudēs ticību savai nākotnē, ja mēs tiešām pakļausimies to spiedienam, kur vēlas eh, atteikties no brīvās, brīvā tirgus eh, likumiem. Šobrīd eh, Eiropa, patiesībā Eiropas nākotne nekad nav bijusi tik augstu Vašingtonas darba kārtībā. Mēs respektējam Brexitu, tā ir Britu vēlētāju griba. Mēs saprotam, ka um, ASV politika attiecībā uz Eiropas, Eiropu dažādās nozarēs var drusku pamainīties pēc reāla Brexita, un mēs tiešām uztraucamies, ka Eiropas spēks visās jomās var samazināties, un tomēr esmu optimismu pilns. Uh, Ne tikai tāpēc, ka Žans Monē jau savu laiku bija pārliecināts, ka Eiropa izdzīvos visās krīzēs, esmu pārliecināts par Eiropas nākotni arī tāpēc, ka ticu, ka dalība valstis tic Eiropas nākotnē. Es vēlētos, lai Brexit sarunas būtu pēc iespējas lietišķākas un mēs ceram, ka mūsu nākotnes attiecības ar ES un Lielbritāniju būs tikpat lietišas kā līdz šim. Jā, diemžēl Brexits ir sm devis smagu sitienu ļoti daudzām mūsu sadarbības jomām, bet patiesībā šobrīd vislielākais izaicinājums Eiropai ir agresīva Krievija tie ir provokatīvi akti, Krievija eh, slēdz eh, cilvēktiesību organizācijas, eh, tā nogalina savus oponentus, tā principā uzspļauj Eiropas Savienības pēckara iedibinātajai stabilitātei, un pavisam nesen ir sagatavots un publiskots ziņojums, tas ir starptautisko pētījumu strateģiskais centrs, kurš ir sagatavojis ziņojumu par Kremli. Tajā runa iet par Krievijas pieaugušo ietekmi centrālu un austrumu Eiropā. Tur viņi tā kā skatās uz laika periodu četru gadu garumā. E, Ukraina joprojām ir iesaldēts e, konflikts, Donbass ir okupēts. Demokrātiska un plaukstoša Ukraina noteikti ir pretstats Putina kleptokrātiskajam modelim. Un es tiešām ceru, ka šis parlaments atbalstīs Ukrainu un mēģinās apturēt Krieviju. Jo ja Ukraina sabruks, sabruks arī Eiropa. Ja Eiropa neiestāsies par demokrātijas, teritoriālās integritātes un cilvēktiesību pamatvērtībām, tad par ko gan Eiropa iestāsies? Kā jūs domājat aizsargāt savas vērtības pat Eiropas robežu iekšienē? ja mēs nevaram stāties pretim Krievijas agresijai. Mums ir jāpieprasa, lai Krievija izpildītu Minskas apņemšanās parakstīto, un šobrīd Krievijas negatīvais vērstais pret Eiropas Savienību un Austrum partnerības valstīm. Tas ir domāts, lai sadalītu Eiropas institūcijas, lai sadrumstalotu labklājību un drošību, un lai šķeltu kā Eiropas Savienību, tā arī NATO. To mēs jūtam ne tikai no Krievijas e, informācijas kampaņām, kas sēja absolūtus melus. Mēs redzam, kas notiek ar, pret, op, pret, ar opozīciju esošajām pretrežīmu politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām. Uh, Mēs, Eiropas komisija un daudzas dalību valsts iestājas pret Nord Stream 2. Tas ir naftas, tas ir gāzes vats, kas ies pa Baltijas jūru no Krievijas uz Vāciju. Šis projekts šo uh, Krievijas gāzi ved pie gala patērētāja pa vienu ceļu. Kā to var uzskatīt par enerģijas avotu dažādošanu? Pavisam nesen tika parakstīts eh, šī projekta īstenošanas pēdējais akts. Es tiešām ticu, ka Eiropa būs vienota, un eh, pēdējais Eiropas komisijas lēmums eh, at, tā tad atļaut šo projektu man nepasaka, kāpēc Eiropa to dara, jo jūs taču vēlaties diversificēt energoavotus, bet šis naftas, šis gāzes vats to nedara. Kas notiek eh, ISIS, kas notiek, notiek Sīrijā, Irākā? Mēs vēlamies, lai šis konflikts beigtos pēc iespējas ātrāk. Šobrīd eh, mēs piedzīvojam lielāko humanitāro krīzi pēc otrā pasaules kara. Krievijas darbība Sīrijā ir nožēlojama, un eh, ASV ir pārtraukušas sarunas ar Krieviju par dažādu līmumu īstenošanu, un eh, mēs eh, nesam atstājuši Sīrijas iedzīvotājus likteņa vaļā, varā, mēs joprojām iestājamies par mieru. Mēs iestājamies par eh, Sīrijas atbalsta grupām un, Amerika, un eh, ANO arī atbalstīs Sīriju. Sīrijas atbalsts būs gan militāras dabas, gan diplomātisku kas virus izmantosim, un šobrīd šajā projektā ir iesaistīti jau 67 globālie spēlētāji. Protams, um, ļoti daudz sīriešu ir pametuši savas mājas, un bēgļu jautājums Eiropā šobrīd ir ļoti sasāpējies. Pēc tam sasāpējies ne tikai ierodošo cilvēku skaita dēļ, tas ir sasāpējies, jo kā atbildēt Eiropas, kā atbildēt, ko te, Ko šeit dzīvojošie saka paši par savu identitāti, par vēsturiski piedzīvoto? Un eh, arī šajās eh, diskusijās Eiropas parlaments ir viens no vadošajiem. Viens eh, no būtiskākajiem panākumiem pēdējos gados bija Parīzes klimata nolīguma parakstīšana. Un pagājušajā mēnesī Eiropas parlaments ratificēja Parīzes nolīgumu. Tagad tas var stāties spēkā. Protams, šī līguma īstenošana prasīs ļoti ciešu sadarbību arī ar citām valstīm. Un visbeidzot par tētipu mēs esam gatavi turpināt sarunas, lai panāktu ļoti ambiciozu tētipu saturu. Kaut arī Eiropas Savienība šobrīd mēģina līdzsvarot ļoti daudzus dalību valstu prasīguma punktus, es tomēr uzskatu, ka mums izdosies panākt vienošanos gala redakcijā. Raugoties uz pēdējiem desmit gadiem, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs ļoti daudz esam panākuši datu aizsardzībā. Mēs esam izveidojuši tādu kā privātuma vairogu, uh, Mēs ļoti labi spējam aizsargāt personīgo informāciju tieši apmaiņā starp ES un ASV, ja tas ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Bet šobrīd prezidents Obama ir parakstījis likumu, ka tiesībsargājošās iestādes varēs ciešāk sadarboties informācijas apmaiņā, līdz ar to uh, Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem tiks pielīdzināts tādas pašas prasības personas datu aizsardzībā, kā tas šobrīd ir Eiropas iedzīvotājiem. Jums ir iespēja šo līgumu ratificēt pāris nedēļu laikā. Vienmēr runājot par šiem delikātajiem jautājumiem, ir jāatceras, ka e, transatlantiskā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu globālu stabilitāti un labklājību. Tā ir bijusi ļoti būtiska ne tikai pēdējos 70 gadus, bet arī darīt turpmākos ļoti daudzus. Cīņa pret populismu un demagoģiju pilnīgi noteikti būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, kāds ir visu mūsu priekšā. Paldies! Ar lielu prieku atbildēšu un uzklausīšu jūsu jautājumus, bet ceru, ka tie būs ne tikai jautājumu atbilžu rauns, bet tā būs e, tiešām patiesa diskusija. Paldies! Delegāciju vadītāji Lūdzu Makalisterkungs izteiksieties? Nē, Milans Mons. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir piezīme un tad pāris jautājumu. Vispirms eh, tas, ko jūs teicāt, stratēģiskas attiecības ar ASV. pēc eh, šodienas notikumiem ASV mūsu attiecības mainījusies eh, pilnīgi noteikti. Eh, un līdz ar to arī jautājums. Jūs sekojiet līdzi tam, kas notiek šeit, arī CETA kontekstam. Uh, tad noteikti arī zināt, kas notika šeit Beļģijā, Valonijā, kādus kontrolas mehānismus mēs vēlamies. Un to var skatīt arī tētipu kontekstā. Un mums teica, ka ja ceta nenotiks, tad, tad no par tētību vispār nav ko domāt, vai jūs arī tā uzskatāt. Un tad um, strateģiskās attiecības ar Krieviju. Krievija ir svarīgs partneris, um, drošības uh, padomas loceklis, um, militāra, tehniska un enerģētiska lielvara. Uh, Krievija ir uh, operacionāla, uh, operacionāls faktors runājot par krīžu situācijām, nu, teiksim, Sīrijas gadījumā tur gan viņu iejaukšanās ir tāda neviennozīmīga, bet uh, kopš Klintona vairs nav ārlietu ministre, ar Krieviju tomēr, uh, attiecībās ar Krieviju daudz kas ir noticis. Kā jūs to skatāt? Paldies priekšsēdētājiem. Turpina Pīrī kundze. Man šķiet, ka jūsu ievadvārdi bija ļoti godīgi. Runājot par izaicinājumiem, jūs pieminējāt populismu, demagoģiju. Es ceru, ka šovakar, un te vismaz vienu izaicinājumu, ar vienu no, tiem, no šiem izaicinājumiem varēs tikt galā. Un ceru, ka vēlēšanu iznākums būs attiecīgs. Runājot par ārpolitiku, kāds teica, ka tur pat nav svarīgi, kurš uzvarēs. Ko jūs par to domājat? Varbūt tomēr būs zināma atšķirība um, attiecībā uz to, kā tiks risināta turpmākā ASV ārpolitika atkarībā no uzvarētāja šovakar. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vēstnieku kungs. Tiešām prieks jūs uh, redzēt uh, mūsu komitejā. Uh, jūs esat, teikt, amerikāņu Eiropietis, Eiropas amerikānis. Man šķiet, man arī šķiet, ka jūs ļoti godīgi uzstājāties, atzīmējāt arī tās problēmas, ar kurām saskaras Eiropa, saprotu, ka jums šodien nav viegli. Runājot par vēlēšanu kampaņu ASV, diezgan maz, kas izskanēja par transatlantiskajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Kāpēc? Vai jums ir skaidrojums? Un, un bija atsauc uz tētipa, tagad ceta tika parakstīts ar zināmām problēmām, Vai jūs eh, no tā esat izdarījis secinājumus eh, par to, kā Eiropas skata cēta? No rīta runājām eh, par globālo stratēģiju ar Magrīnī kundzi, un viņa skaidri aicināja risināt integrētāku sadarbību arī militārā kontekstā. Mums ir cieša sadarbība ar NATO, to jūs zināt Nu, bet daudzi vēlas izveidot tādu Eiropas aizsardzības politiku ar integrētajiem bruņotajiem spēkiem. Tam būtu nepieciešama intensīvāka sadarbība, bet tad mēs varētu arī vairāk atļauties. Kā jūs skatāt šo Eiropas aizsardzības politikas iniciatīvu? Nākamais runātais. Paldies priekšsādātājiem. Man jums jāizsaka apsveikums. Jūs man šķiet lieliski uzstājāties šeit komitejā un lielisks bija stāsts par jūsu sarunu ar jūsu uh, dēlu. Pīrī kundze arī jūs uzslavē par jūsu komentāru pret populismu, es tam pievienojos. Uh, Trumpa kungs tiešām populismu, nu, tā kā gandrīz vai inkorporē, viņš to izstaro katrā savā uzstāšanās reizē, un apbrīnojami, kā SV uh, to pacieš, nu, tad, nu, vai tiešām izglītība ir tik slikta, izējot no tā, kā, cīm redzot, Trumpa kungs varētu tiešām kļūt par nākamo prezidentu. Jūs teicāt, ka sadarbība ar um, ASV Eiropas Savienībai ir uh, vitāli svarīga, bet uh, pastāv tāda lieta, kā uh, Lielbritānijas un ASV sadarbība. Mm, toreiz bija nopietnas problēmas, kad pie varas bija Tonijs Blērs, atcerieties Irākas koalīciju, un tagad mums ir 500 tūkstoši cilvēki uh, miruši tādēļ, Nu, ko jūs domājat? Varbūt ir vērts tomēr pielāgot ārpolitiku. Un nākamais jautājums. Vai jūs saskatāt progresu pie Kiperas jautājuma? Vai jūs sekojat līdzi tam, kas notiek? Ja, tagad Mombalrana Šveicē notiek sarunas, un um, es nezinu, vai jūs tam sekojat līdzi. Mm, bet uh, nu, es tiešām nezinu, uh, kurš ta tiks pārsteigts, kā jums arī teica jūsu dēls. Kolēģi, paskatieties, kas notiek Grieķijā, runājot par izglītību. Es nezinu, vai tiešām var kaut ko pārmest ASV šai kontekstam. Bihner kungs, paldies. Man gribas jums pajautāt, kāpēc jūs Ukrainu uzskatāt uh, par svarīgu mūsu drošībai un mūsu autonomai situācijai mm, Eiropā, bet kāpēc tad notiek šis embargo pie ieročiem, kāpēc uh, mēs jūs atstājam uh, vienos pašus uh, ar nepietiekamu bruņojumu. Uh, skaidrot attiecības ar Krieviju. Otrs jautājums ir par TTIP. Runājot par tirzniecību un uh, sastarpējām attiecībām, jums ir taisnība, bet tur nolīgums palīdz. Bet kāpēc tam jāiejaucas demokrātiskajās un juridiskajās struktūrās tik ļoti? Tas nu, gan iet par dziļumu, un šķiet, ka šīs lietas nevajadzētu sajaukt. Uh, Paldies, vēstnieka kungs, jūs ekscelencem. Jā, jūs bijāt godīgs. Runājāt arī skaidri. Es um, arī sapratu, ka mūsu priekšsēdētais Broka kungs lieliski kalpo ASV interesēm. Es domāju gan, ka viņš kalpo Eiropas interesēm, bet, nu, acim redzot arī ASV. Nu, teiciet man, runājot par eh, Krievijas propagandu, nu, tai šai parlamentā nav vietas. Mēs ticam tikai jūsu propagandai. Krievijas propagandai šeit nav vietas. Un man ir pāris jautājumu. Kas skar šī brīža situāciju? Nu, Krievi ir agresors vai Irākā, Lībijā, Sīrijā, tiešām Krievija bijusi agresors, vai tomēr eh, tās ir ASV, kas eh, pretēji starptautiskiem likumiem mm, iejaucas situācijā. Tas pats skar Ukrainu. Vai tad tagad mazāk cārskatāmības, vairāk demokrātijas, vairāk attīstības, un es tā neteiktu. Turklāt jūsu informācija, jūs daudz runājat par Krievijas propagandu. Krievijas propagandas šeit parlamentā uh, nav. Tā nav pārstāvēta. Mm, arī Eiropā nē. Un uh, par populismu. Populisms izmanto tautas ciešanas, un šī realitāte ir pazīstama. Un jūs to zināt, jo Trumpa fenomens ir saistīts ar uh, socioloģisko realitāti. Cilvēki eh, jūsu dzimtenē cieš, un šo realitāti jūs nevarat mainīt, vēstnieka kungs. Paldies jums! Paldies! Nu, mēs eh, redzam liberālās demokrātijas priekšrocības. Arī jūs varat izteikties brīvi. Tā no kungu uzklausīsim. Paldies! priekšsēdētāji, vēstnieka kungs, lepni lūdzam, un es tiešām ceru, ka paturēsiet jūsu amatu vēl kādu laiciņu. Ne tikai tāpēc, ka jums lieliski izdodas, bet tāpēc, ka jūs esat eh, parlamenta draugs, un mm, tiešām citādi iznākums būtu traģisks. Um, būtu tāds tā kā klauns, Puķina draugs eh, pie varas. Eh, nē, nu tas mums nepatiktu. Es vispār brīnos, kā tāds cilvēks kā Trumps eh, tik tuvu šim amatam ir eh, nokļuvis. Šķiet, ka mēs dzīvojam tādā mm, metā pasaulē, kur faktiem vispār nav nekādas nozīmes. Es biju ļoti tuvu šai kampaņai un eh, jūtu jums līdzi šajā sakara. Nu, man gan arī jāpieņem Brexit sekas, mm, bet tiešām ceru, mm, ka arī ASV uh, pēc šīm vēlēšanām uh, paliks uh, ar, saglabās savas saites ar mūsu drošības aizsardzības politiku. Es mm, tiešām ceru, ka Londona šajā dialogā netiks pilnībā izolēta. Es domāju, ka visi saprot, ka tas nevienam nepalīdzēs. Kas, kāds varētu būt atšķirības, ja teiksim par prezidenta kļūtu Klintone, uh, kas notiktu janvārī, vai uh, viņa būtu tā kā spēcīgāka, izlēmīgāka, runājot par militāro uh, klātbūtni. Pēc Irākas um, notikumiem Barakam Obamam um, man šķiet bija grūti būt izlēmīgam, viņš bija tāds um, Mm, kaut, kaut, kaut, gandrīz vai kautrīgs. Un uh, tagad mēs redzam, kas notiek Sīrijā, un varbūt Klintonai pietiks uh, spēka izbeigt uh, šo situāciju, kad konvoji tiek bombardēti, nerespektējot ANO struktūru noteikumus, nerespektējot administrāciju, un Klintonai šeit ir milzīga pieredze, viņa iepriekšēja valsts sekretāre mm, varbūt viņa varētu izmantot šo pieredzi attiecībās ar totalitāriem režīmiem, kā Ķīna, nā, Krievija, lai atturētu šīs valstis no uh, tādu zvērību pastrādāšanas uh, turpmāk. Paldies! Vēstnieka kungs, prieks jums runāt. Kā teica priekšsādātājs Broks, Jā, demokrātijā ir tāda, tādas priekšrocības, ka visi var izteikties un uh, ikvienam tiesības um, uz savu viedokli. Jūs teicāt, ka augstais karš nu ir atpakaļ, jūs runājāt par agresīvu Krieviju. Tas man īsti nepatīk, es varētu runāt arī par agresīvu ASV ar flotēm visā pasaulē, ar uh, karaspēku, arī klusā okeāna. Uh, baseinā parādās jūsu bruņotie kuģi. Nu, Varētu runāt um, arī par to, kur visur uh, militāri um, klāt ir ASV un uh, par apvērsumu mēģinājumiem. Uh, Irāka lūk viens labs piemērs. Tur tika malots tautai, Tur tika izraisīts šausmīgs karš, un kas tur notiek šobrīd? Tiek no, noslapkavoti žurnālisti. Tagad tas notiek uh, Lībijā un uh, arī par Alepo. Man jāizsakās, jā, mums bija šī koalīcija pret Daešu, bet uh, tas virzās uz priekšu ļoti lēni. Šķietami jums ir bail no šīs bipolārās pasaules vai jūs varat uzticēties Eiropai un uh, mūsu kaimiņu attiecību politikai, vai mēs ļaunprātīgi neizmantosim uh, viens otru, uh, viens otru uzticēšanos. Jūs pats esat atbildīgs par propagandu, ko izplata jūsu valsts, un tad vajadzētu sakārtot situāciju mājās visu pirms. Pēcnieka kungs laipni lūdzam, sāka Gomešas kundze. Nu, situācija ir ārkārtas situācija. Amerikāņi dodas uh, pie vēlēšanu urnām, lai balsotu par kādu, kas nav aizpildījis nodokļu deklarāciju. Un es uh, domāju, ka tas jau kaut ko uh, pasaka iepriekš. Un te var runāt par populismu, par Trumpu un par Putinu. Bet vai tiešām Hilārija, ja viņu ievēlēs, būs veiksmīga prezidenta, būs efektīva prezidenta. Viņa šo to pārņēmusi no Bernijas Andersa uh, darba kārtības, viņa vēlas apkarot nodokļu oāzes, viņa vēlas vairāk uh, nodokļu likumdošanas, jo šobrīd šādas likumdošanas neesamība liek pilsoņiem šaubīties, neusticēties valdībai. Vai ASV un uh, Eiropas Savienība var runāt par globālo regulējumu un vienoties par šo nodokļu likumdošanu, nu, vai tā būtu mūsu darba programmas sastāvdaļa. Daudz jautājumu. Mm, da, tas saprotu, ka jūs interesē. Uh, Tas, kas eh, notiek ASV, mēģināšu atbildēt par populismu. Nu, mēs eh, varam noraidīt eh, šo lingvistisko vārdarbību, varam nepiekrist histērijai, ko izraisa mm, šī retorika pēc Brexit, starp citu. Es esmu redzējis virsrakstus Britu avīzēs, un ne tikai dzeltnajā presē, bet nopietnās avīzēs, un tur bija rakstīts par eh, tautas eh, ienaidniekiem, runa bija par tiesnešiem. Tādu propagandu izmantoja Ļeņins, izmantoja nacisti, un lūk, tas notiek Lielbritānijā. Demokrātijas šūpulī praktiski, nu, tas kaut ko nozīmē. Mums jāsaprot, kas notiek eh, Atlantijas okeāna abās pusēs. Mums jāizdara pareizie secinājumi, mums tas jāizanalizē, un mums jāmaina pieeja. Mums jāsaprot, no kurienes nāk šīs dusmas, tās ietekmē visu, Anna, tu pareiz pieminēji, Bērnijs Sanders jo viņš gribēja vairāk taisnīguma. Šķiet, tas bija mm, pamata arguments arī tirzniecības sarunās. Tad vajadzētu skatīt arī eh, starptautisko kompāniju nodokļu nemaksāšanu šeit ar SAO. Mēs kopīgi esam labi pastrādājuši un turpinām to darīt, strādājot pie tirzniecības aizsardzības mehānismiem, pie tirzniecības pielāgošanās sistēmas. Pagaidām šī sistēma īsti nedarbojas. Cilvēkiem patīk domāt, ka viņi dzīvo globalizētajā pasaulē un kā notiek taisnīga tirzniecība, bet eh, cilvēki tā nejūtas, viņi jūtas manipulēti. Uh, ka kaut kas, ka viņi tiek piekrāpti, nu, runājot Trumpa vārdiem, tā teikt. Beļģijā, Valonijā, nu, es domāju, ka šeit drīzāk tāda Beļģijas iekšējā politiskā problēma. Es esmu izlasījis visas deklarācijas nolīguma, cetas, ceta nolīguma pielikumā, un īstenībā deklarāciju teksts nemaz nav saistīts ar ceta tekstu par kuru bija sarunas. E, tur drīzāk runa bija par bažām. Par bažām, kurām, godīgi sakot, nebija vietas. E, nevajadzēja būt vietas. Ir jautājumi par tētību, ir un saglabājas. Mm, Jā, mums jautā, vai mēs turpināsim arī e, iespējams Klintons. Uh, administrācijas ietvaros, kas notiks, no nu, es to gluži nevaru paredzēt. Bet mēs redzam, kas notiek ar CETA, mēs redzējam opozīciju, mēs redzam, ka pret arbitrāžas nosacījumiem uh, Uh, ir lieli protesti, masīvi protesti. Un nu, tagad par Krieviju. Es neatvainošos, es esmu dzīvojis Krievijā un Padomju Savienībā um, pirms Gorbačova laikiem. Un uh, es zinu, kā tas bija. Tā bija totalitārā valsts. Un es baidos, ka mēs atgriežamies uh, uh pie šīm dienām. Uh, NVO uh, tiek apspiestas. Uh, notiek tāda stagnācija, pagrimums, tā kā pirms Gorbačova laikos. Ja kāds šeit uzskata, ka demokrātiskās sistēmas, kas ir mūsu valstīs, var pielīdzināt situācijai Krievijā un situācijai cilvēktiesībām Krievijā, es tam nevaru pievienoties, es to nevaru atbalstīt. Un es pilnīgi noliedzu arī to, ka, Eiro, ka Krievija eh, nevar ietekmēt Eiropas politisko sistēmu, pārties vai pat šo palātu, jo pastāv pierādījumi, kas liecina par pretējo, un jūs to zināt. Un tas būs pamat izaicinājums mums visiem - darīt vairāk, strādāt kop, kopā, un darīt daudz vairāk nekā līdz šim lai šie uh, fakti naktu dienas gaismā. Par Nacionālo fronti mēs jau zinām, bet uh, ir lietas, kas vēl nav nākušas dienas gaismā. Es uh, nezinu, kurš uzvarēs. Tiešām nezinu. Bet ārlietu politikā notiks pārmaiņas. Tas pilnīgi skaidrs ir vesels saraksts ar lietām, ko Trumps sola izdarīt. Varbūt viņam neļaus uh, kongresa vai konstitūcija vai likumi izdarīt visu, ko viņš vēlas, bet, teiksim, padomājiet par viņa nostāju par spīdzināšanu, karšu pret Meksiku uh, vai. Uh, teiksim, sankcijas pret eh, Meksiku un Ķīnu vai atomieroču neizplatīšana. Viņš, teiksim, teica, ka Āzijas valstīm dažām no tām vismaz pilnīgi normāli ir attīstīt atomieročus. Ja, pat ja kaut kas no tā visa piepildīsies, tam būs milzīga ietekme. Par globālo stratēģiju un jautāja par armiju. Mēs esam diezgan. Uh, mierīgi šai ziņā. Es uzskatu, ka Eiropai vajadzētu terēt vairāk un tērēt mērķtiecīgāk. Mēs eh, esam izlasījuši to, kas rakstīts globālajā stratēģijā. Ehm, Lielbritānijas bailes man šķiet ir samākslotas bailes par eh, Eiropas armiju eh, vai šo pastāvīgo mītni, par ko tiek runāts. Mēs, mums no tā nav bailu Mēs vēlamies Lisabonas līguma ietvaros sameklēt uh, pastiprinātās sadarbības iespējas, kas pastāv, kas vēl nav tikušas izmantotas, un dalībvalstīm vajadzētu izpildīt savas NATO mm, saistības un pārliecināties, ka nauda, ko tērē, tērē faktiskai uzlabošanai, nevis tādām lietām kā pensijas vai algas. Tā kā īstenībā mums patīk. Uh, darba programma globālajā stratēģijā. Vai Lielbritānija uh, un ASV vainojami tajā, kas notiek tuvajos austrumos visas šīs problēmas? Nu, daudz par to tik runāts. Um, neviens īsti atbildēt nevar. Um, nu, problēma tur tiešām ir daudz. Bet nu, man šķiet, ka aizjūs daži tagad cieši sakāv un lietas iet pareizie mm, virzienā. Kipra arī lietas mm, virzās uz priekšu, un es ļoti ceru, ka līdz gada beigām mums varētu būt arī vienošanās. Kāpēc uh, mm, Lielbritānijā tik svarīgi? Kolēģi ir šeit, no šīs valsts, uh, ir klātes, uz viņiem skatos, un te ir daudz iemeslu. Nu, visu pirms mūsu kop kopīgas vērtības. Es noskatījos uh, filmu Winter on Fire. Uh, filmas nosaukums, un es redzēju jaunus ukrāņus, kas uh, um, mm, cīnās un mirst ar um, uh, karogu, valsts karogu rokās, un uh, viņi saka, ka ka Ukrainas vieta ir Eiropā, ka mēs piedaram Eiropai. Un viņi pat to dārgi samaksā. Un tagad Eiropas Savienība saka, nē, mēs jūs neatbalstīsim nec ekonomiski, nec sociāli. Tā ir jūsu problēma. Bet, bet par ko tad Eiropa iestājas? Kādas tad eh, ir pamatvērtības? Uh, kas mums visiem ir kopīgas. Par caurskatāmības korupcijas apkarošanu man šķiet, ka te labs progress panākts. Par tētipu. Tētipu jauns, apjomīgs, visaptverošs nolīgums, kam arī jābūt ambiciozam un pie kura ir panākts progress. Runājot par sadaļām Mēs esam uzlabojuši mūsu regulatīvos noteikumus, un tie tagad ir tādi labāk saskaņoti, un um, mūsu noteikumi tagad kļuvuši tādi harmonizētāki. Un, uh, ja pastāv šī regulatīvā uh, pievienotā vērtība noteikumos, tad uh, vismaz kā rakstīts eh, veiktajos pētījumos, um, tas jau liecina par to, ka par trim ceturdaļām tētība palīdzēs gūt eh, panākumus. Runājot par um, drošību aizsardzību un politiku. Mēs vēlamies turpināt sadarboties ar eh, Lielbritāniju, Eh, ļoti cieši arī ar Eiropas Savienību un būtu labi, ja Eiropas Savienība un Lielbritānija savā starpā vienotos, jo mēs vēlamies saglabāt ciešas mm, saites mm, gan ar ES, gan ar apvienoto karalisti. Vai Klintoni, eh, Klintoni eh, būs spēcīgāka militārā ziņā? Uh, Es nezinu, bet Krievija tagad ir tik ļoti provokatīva, agresīva, ka jābūt atbildī. Jūs redzējāt, ko paziņoja viceprezidents Baidens un uh, Baltais nams, un uh, Krievija, nu, ir pārkāpus robežu, un uh, uh, es domāju, ka, nu, atbildē noteikti jābūt. Pie tā droši vien arī palikšu. Būs ļoti daudz darbu turpmākos gados. Parlamentam te ir centrāla loma. Nu, un atkarībā no uh, šodienas vēlēšanu rezultātiem iespējams uh, tiksimies atkal. Paldies! Thank you very much! Lies paldies! Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs šodien atnācāt pie mums, un es domāju, ka mēs varam cerēt un Mēs uh, turpināsim šīs attiecības, tas ir mūsu kopīgais interesēs un demokrātiskajiem spēkiem. Nevajadzētu būt šaubām, ka demokrātiskie spēki kaut kā uzvarēs. Tas tā būs, un uh, But uh, that is for sure. Jā, un varbūt šeit mēs varam ieklausīties tiešām, ko teica Šafhauser kungs eh, par Putinu, kas ar šīm naudām varētu notikt. Jā, un eh, lai būtu šī vienmēr situācija, pēc kāda laika cerams varēsim atkal diskutēt par mūsu attiecībām pozitīvā eh, gaisotnē ar jauno Amerikas administrāciju. Paldies par to, ka bijāt pie mums. Thank you. Hmm? Damen un Herren, Dāmas un kungi, mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Pie mums ir eh, ieradusies Ivana Klimpuša Cincādze. Viņa ir Ukrainas uh, premjerministra vietniece, un viņa ir atbildīga par Ukrainas un Eiroatlantisko integrāciju ar Ukrainu. Ministrs kundze, mēs esam ļoti interesēti uzklausīt kā notiek attīstība. Mēs e, šīs partnerības e, projekta ietveros e, Eiros parlamenta bijām arī Radā, un tur bija pirms divā, desmit dienām tikšanās arī Žana Monē ēkā Parīzē, un es tur arī biju pusdienu klāt, un tur bija arī ministru prezidents, frakcija vadītāji, frakcija vadītāji vietnieki, partija pārstāvji, parlamenta priekšādātājs, man patiešām jāsaka, ka es biju ļoti iespēdot, cik kādā veidā jūs tādā ļoti mazā lokā tika diskutēts par praktiskiem jautājumiem, kas var notiek parlamentā, kāda ir attiecības ar jums un ar opozīciju, kādas ir attiecības ar parlamentu un valdību, kāda ir kontrolas mehānismi, kuriem ir jānotiek. Un eh, to vadīja pēc koks savulaik, lai panāktu atklātību starp uh, partijām, starp uh, tām partijām, kas ir varas partijas un opozīcijas partijām. Un uh, es tiešām šo pasākumu atstāju ar tādu cerību staru, ka tiesiskas valsts process Ukrainā nemitīgi uzlabojas. Manuprāt, tā bija tā ļoti laba pieredze. Protams, esmu ļoti interesēts uzklausīt, kādā veidā Jūs eh, pēc pēdējās tikšanās Berlīnē, Normandijas formātā, jūs eh, vērtējat eh, notikuma attīstību. Vienlaikus tika teikts, ka ir jābūt iespējamai daļai bruņotai misiņai. Tur arī Vācijas atbildība, jo pat labam ir šī prezidentūra un cik lielā mērā tas viss virzies uz priekšu. Uh, un cik nepieciešams, kā prezidents Putins savus draugus Donbasā pārliecina to visu pieņemt. Man tur pagaidām nav nekādu pozitīvu signālu no tās puses, bet varbūt, ka jūs mums vajadzēs sniegt pārskatu par aktuālo situāciju. Tagad jums vārds. Thank you, uh, Chairman Brock. Jā, labdien, paldies, priekšsēdētā Broka kungs, paldies par uh, iespēju vērsties pie jums, godājumie deputāti no Eiropas parlamenta, no dalībās parlamentiem. Man ir šī iespēja, sniegt jums iespēju par aktuālo situāciju. Ir gan ja trīs gadi pagājuši, kopš eh, ir eh, tās ir spēkā rezolūcija par um, mūsu darbību un paldies uh, visiem, kas uh, ir par Ukrainas interesēm strādājuši. Kā jau pieminēju, 21. novembrī 2013. gadā uzsākās revolūcija. Years, uh, later, we do believe that this document, uh, which was signed and ratified. Un tika parakstīta rezolūcija par cīņas atgūšanu, un uh, 27 dalību valstis parakstīja, un ir arī ceļa karte mūsu reformām tā vienlaikus, un uh, apvienotā darba kārtība. Un, uh, protams, tas ir uh, vesā virkni izaicinājumu mums, mums Ukrainā Tas nav vienkārši nekāds dokuments, bet tam, tas ir ļoti simboliska vērtība mūsu cīņā par brīvību. Jūs zināt, ka mēs, Ukraiņi, neatšķiramies no citām nācijām. Mēs vēlamies mieru, mēs vēlamies drošību, mēs vēlamies uh, labklājības līmeni pienācīgu, un, uh, lai sasniegtu šos mērķus, uh, mums ir jāpievērš uz sevi, un tad mēs, protams, eh, cenšamies iestāstīt arī mūsu partnerus. Ko mēs vēlamies no Eiropas? Eh, mēs vēlamies eh, arī šādu iesaistīšanos, situāciju uzlabošanos, situācija, kas pat labāk attīstās. Um, Nīderlanda neratificēja vienošanos. Tas eh, nav tādēļ, ka mēs domājam, ka mēs, mums būtu tiesības eh, saņemt atbalstu no visiem, bet mēs vienkārši ticam eh, vērtībām, mēs ticam. Jā, mums šķiet reizēm, kā Ukraina ir sodīta par to, ka ir izvērusies Eiropu. Tas nav tikai jautājums par attiecības starp Ukrainu un Krieviju, bet par mums visiem. Mēs varam stāvēt malā vai mēs varam izvēlēties uh, būt vienot un parādīt solidaritāti. Protams, ka ir arī īpaša situācija Nīderlandē, un tur būs arī vēlēšanas, un diemžēl, kā šis asociācijas noliekums, eh, ko eh, ļoti atbalstīja Eiropas eh, parlaments un arī dalībvalstu parlamenti, tagad ir saņēmis šādu, šādu opozīciju. Žinot, nu, tā bija politiski motivēta uh, Un uh, parlamentā priekšādātājs Nīderlandē Rūtēs teica, ka varbūt, ka varēs atrast risinājumu, un mēs esam izstrādājuši arī tādu laiku grafiku, lai strādātu kopā ar visām politiskajām grupām, ar visiem pārstāvjiem, lai rastu risinājumu. Lai ņemtu vērā bažas, cerams, objektīvas bažas, uh, tie, kas nebalsoja Nīderlandē, balsoja nē, un uh, lai pateikt, kur ir šīs sarkanās līnijas Ukrainai un kuras nevajadzētu pārkāpt. Un par to, kāds varētu būt risinājums, kāds būtu jāatrod attiecībos asociācijas eh, noliekumu. Mēs gaidām, ka nebūs grozījumi šajā asociācijas noliekumā, un mēs reķināmies ar diskriminācijas nēsamību iepratie Ukrainai. Gribētu aicināt visas politiskās grupas šeit Eiropas parlamentā runāt ar oponentiem Nīderlandē lai atrastu risinājumu, ko varētu pieņemt visi, visās 27 valstīs, kas jau ir palīdzējuši Ukrainai ieviest asociācijas noliekumu. Kādēļ asociācijas noliekums eh, ir jāievieš, kā jūs eh, jau noteikti zināt, ir eh, Ukrainas austrumos ļoti sarežģīta situācija, tur turpinās karš gan šis augstais karš, gan ir karstais karš ar Krievijas federāciju mūsu teritorijā. Mēs cīnāmies tādā ļoti sarežģītā un sāpīgā frontē un arī ar reformu frontē šīs reformas. Mēs varam redzam jau rezultātus arī dažām no šīm reformām. Un uh, enerģijas jomā, nodokļu pārvaldībā, banku sektorā, enerģijas avotu diversifikācijas jomā, enerģijas piegādes jomā. Tikai daži skaitļi. 2014. gada martā bija 10 tūkstoši dolāri valsts seifos. Tagad ir mikrofinansējums, mikrofinansējumā tas ir stabilizējies. Būs neliels eh, kāpums 1% eh, no izaugsmas gada beigās, nākamajam gadam būs 3%. Tas nozīmē, ka mēs eh, pamazām atvesaļojamies un esam uz pareizā ceļa. Mēs esam samazinājuši budžeta deficītu mūsu 5%. Mums ir banku sistēma uh, atvesaļota, un tur arī bija korupcijas avot Ukrainā. 82 bankas ir slēgtas uh, Ukrainā. Iedomājieties tikai šo skaitli. Tas nozīmē, ka šī sistēma kļuvusi tīrāka un dzīvāka. Mēs esam paaugstinājuši enerģijas eh, tarifus eh, uz importa līmenis 100%, tātad eh, nav atšķirības starp enerģijas eh, izmaksām mājasēmniecībās, eh, lielajos uzņēmumos vai mazajos uzņēmumos, valsts uzņēmumos. Tas nozīmē, ka ir slēgt šis, šī aiza plaisa, kur bija iespējams ieviesties korupcijai visos šajos gados kopš neatkarības, kas bija atgūta 1991. gadā. Pirmo reizi eh, gāzes kompānija eh, strādā ar pēļņu Ukrainā, un tas eh, neatkarības gados tā nebija. Šo kompāniju subsidēja valsts katru gadu līdz šim, bet tagad tā nespēļņu. Noteikti, ka jūs esat dzirdējuši, ka ir e-deklarāciju process pabeigts. Mēs uzskatām to par instrumentu, kā palielināt uh, politiķu caurskatāmību, atskaitas sistēmu un mēs uh, pārlūku sistēmu, un uh, tas nodrošinās to, kā palielināsies sabiedrības uzticība institūcijām, gan attiecībā uz ierēģiem, gan uz politiķiem. Politiķi vēlas nodrošināt, ka mums būs uh, Nacionālā aģentūra strādās veiksmīgi, kas cīnās pret korupciju. Tā varēs eh, verificēt visu iesniegto informāciju un visu, kas eh, neatbilst Ukrainas tiesībām. Šis, eh, šīs lietas nonāks šajā Ukrainas pretkorupcijas birojā. Šai ziņā es gribētu arī pieminēt, ka šī cieņas revolūcija bija izvēle starp taisnīgumu un beztiesiskumu. Un uh, mums bija jāievieš šie konstitucionālie grozījumi. Un tie jau parāda rezultātus kopš šī gada septembra. Un mums ir iespēja ievieš šādu caurskatāmu sistēmu, kā eh, ievēlēt jaunus tiesnešus un uh, šī sistēma arī bija ārkārtīgi korumpēta, korupta gadiem ilgi. Tātad ne tikai veidojot šādas antikorupcijas institūcijas esam strādājuši, bet mēs esam attīrījuši arī cīnīšies pret korupciju, novēršot šīs plaisas arī tiesu sistēmā mūsu valstī. Viens no sasniegumiem, ar ko ļoti lepojamies cīņā pret korupciju, ir fakts, kā pirma, no 1. augusta ir eh, elektroniskās valsts iepirkuma sistēma, kas ļauj nodrošināt līdz gada beigām 16% no plānotēm valsts uh, izmaksām. Tas arī tā ir cīņa pret korupciju. Gribēju teikt arī paldies Eiropas komisijai, kas arī ir ieviesuši šādus uh, tirzniecības pasākumus, uh, neatkarīgus, uh, un uh, paldies arī par atbalstu no Eiropas parlamenta deputāta puses, kas balsoja parlamentā, lai ievieš šos pasākumus. Mēs uzskatām, uh, ka tās būs vēl viens stimuls mums Ukrainā, lai uzlabotu tirzniecības starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Vēl viens jautājums, ko es arī gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir bezvīzu režīmu vienošanās ar Ukrainu. Ukraina ir izpildījusi 144 īpašas prasības, kas tika izvirzītas Ukrainai vīzu liberalizācijas uh, rīcības plānā. Kādreiz tas bija diezgan dārgi un diezgan tādas sarežģītas prasības, un mēs visas esam tās izpildījuši. Nozīmē, ka tagad ir eh, pienācis laiks rīkoties Eiropas Savienībai. Uh, No savas puses mēs esam apmierināti ar lēmumu Eiropas komisijai, ka tur bija juridisks uh, atzinums, uh, rezolūcija. Paldies arī Lībijas komitejai. Arī par uh, eh, vēstiem, kas nākuši no Eiropas parlamenta. Mēs vēlētos. teikt, ka varbūt Ukraina kļūst par ķīlnieku. Tie, uh, starp trim Eiropas Savienības institūcijām. Bet es tomēr ticu, ka šeit uh, būs uh, ticamība mūsu dialogā, un no vienas puses ir, protams, kā ir jāsniedz šie rezu, eh, rezultāti, un tad ir pilnīgi adekvāti prasīt no otras puses, lai tā rīkojas adekvāti un izpilda arī vienošanās nosacījumus, ko esam panākuši. Uh, Šeit eh, runāt par visiem šiem pozitīvajiem signāliem, ko saņemam no kolēģiem no Eiropas parlamenta, es gribētu aicināt jūs rīkoties un eh, paust eh, savu atbalstu Ukraiņiem, kas pilnībā ir pelnījuši par to, ko ir izdarījuši, ko panākuši, lai nodrošinātu, ka mēs izpildām savas saistības. Mēs, atcīm redzot, dzīvojam laikā, kad ir parādās vēl viens izaicinājums. Tas ir jautājums par mūsu morāliem resursiem, finanšu, emocionāliem cilvēku resursiem un par reformu programmu šajā sakarā. Tātad eh, tas ir šis karjotājs 5% tika, eh, tiek no mūsu puses tērēti par drošību un aizsardzību. Bet tas nav tikai jautājums par IKP skaitļiem. Iepriekšējā laikā mēs, diemžēl, esam redzējuši, ka šie militārais jautājums arvien pieaug, un uh, Krievijas federācija šeit uh, neievēro pamieru nosacījumus. Un uh, šeit ir īpaša uh, ETSO novērošanas misija, un šeit tiek izmantoti tehniskie instrumenti, 700 tanki ir visā teritorijā okupētajā Donbasā. 300 multiplās uh, raķešu sistēmas, 1200 artērijas uh, ieroči. Tātad uh, tā, tās ir regulārās Krievijas trupas, vienības. Ņemot vērā Minskas uh, nesenās vienošanās Normādijas uh, formāta sanāksmes, uh, Mēs piekritam uh, un pieņemam uh, Vācijas un Francijas atbalstu un šaim uh, īpašajai konkrētajai ceļa kartei. Un šeit ir, protams, arī drošības priekšnosacījumi, kas ir jāizpilda, un arī humanitāras dabas priekšnosacījumi. Un tikai pēc tam, kad tas būs izpildīts, mēs būsim spējīgi atgriezties pie politiskās uh, darba, pie politiskā plāna. Uh, Ukraina šeit ir daudz izdarījusi, un līdz šim ir sasniegus rezultātus. Ja mēs šeit eh, dzirdam arī viedokļus un komentārus, tad eh, varētu teikt, ka to varētu pat dēvēt par Eiropas morālo kapitulāciju ja jūs izvēlēsieties eh, šo ceļu, kas novadīs pie kara, nu, tas eh, izraicīs eh, negodu. Mēs vēlamies vienotību, mēs aicinām uz vienotību, solidaritāti, mēs vēlamies brīvību un demokrātiju. Un tādēļ mums ir jābūt par tām vērtībām, un mums ir jāizstāv šīs vērtības. Mums nevajadzētu mēģināt spēlēties ar Kremli. Jo, ja viņi vēlētos, tad uh, mums nevajadzētu mainīt spēles noteikumus. Tā ir Krievija, kas izvēlēsies Ukrainu izvēlēties eh, par uh, eh, ienaidnieci. Ukraina nav izvēlēsies uh, Krieviju par savu oponentu, bet tā, tā ir Krievija. Uh, Mēs esam izvēlējušies savu mērķi, mēs cīnīsimies par savu mērķi, mēs uh, neatkāpsimies no savu mērķi, mēs strādāsim mūsu valstī, lai nodrošinātu, ka mēs sasniegsim šo mērķi, lai kļūtu labāka valsts, lai kļūtu valsts, uh, kam ir skaidri spēles notiekuma procedūras, uh, ko var uh, salīdzināt ar tām valstīm, kas darbos veiksmīgi. Un tas ir Eiropas Savienības valsts. Paldies! Thank you very much, Mrs. Klimburg. Paldies, paldies, Klimpas kundze. Es runāju spāņu valodā. Jā, tagad uh, uzreiz ķersimies klāt uh, debatēm. Gālerkungs, lūdzu. Dank, uh... Jā, paldies, un sirsnīgi sveicu jūs šeit uh, ārēt komitejā. Mēs uh, delegācijas uh, ceļojuma ietvaros, komandiem ietvaros eh, jau pagājušajā nedēļā tikāmies Kievā, bija runa par drošību un aizsardzību, un es ceru, ļoti priecēju, ka jūs atkal esat šeit, un tādā plašākā lokā mēs eh, diskutējam par to, kāds ir kurs, eh, ko jūs ejat Ukrainā, un kādus progresus jau esat sasnieguši. Es domāju, ka tas patiešām ir apbrīnojami ar kādu stabilitāti un centību reformu spēki mēģinam no vecajiem laikiem tikt ārā. Ar kādu apņēmību viņi to dara. Un, eh, lai uzsāktu pavisam normālu startu jūsu valstī. Un es domāju, tas ir tiešām pelnījis mūsu atbalstu. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Kijavā un Kramatorskā. Man ir ļoti skaidri jāsaka, abās vietās mēs uh, uzzinājām un iemācījāmies, ka Ukrainā katru dienu Krievijas pilsoņi nogalina Ukraiņus. Tā ir patiesība, tā ir realitāte. Un to nedrīkstētu noklusēt pragmatisku iemeslu dēļ vai citu apsvērumu dēļ. To ir skaidri jāpasaka, ja mēs kā Eiropa gribam pieņemt pareizus lēmumus. Gribētu šodien koncentrēties uz vīzu, brīvu vīzu jautājumu. Tas ir tāds pamat eh, jautājums par Eiropas Savienības ticamību. Mani interesē Ukraina un Gruzija, par Kosovu es eh, nerunāšu, Bet mums arī padomē vajadzētu pateikt, ka Eiros parlaments, ka viņiem arī to nevajadzētu uztvērt kā paketi, ja viņi tā grasās darīt. Ministrs kundze teica, ka Ukraina ir izpildījusi visu, kas ir ticis prasīts, tas ir pareizi, un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs tagad sniegtu no mūsu puses rezultātu, un šis uh, atcelšanas mehānisms, uh, tas ir politiski nepieciešams, nu vajadzētu arī veidot efektīvi, bet uh, trialogs šo būtisko politisko mēķi vīzu liberalizācija nedrīkstētu torpedēt, jo tas būtu fatāli. Ja trialogs šeit eh, tikai viena vārdiņa dēļ, to man teica referents, eh, par kuru nevarēja līdz šim vienoties, ja vienkārši tiktu atlikts eh, un vairs nebūtu sanāksmes. 24. novembrā tas ir trešā diena pēc Eiro Maidāna sākuma gada dienas. Tad es šajā samitā es nevēlos starp institūciju šādu savstarpēju apvienošanu, apvienošanu spēlīt. Tas būtu necienīgi. Un uh, tas iepriecinātu kungus Kremlī, kas jau šā vai tā izplata propagandu, ka uz Eiropiešiem nevar uzticēties, nāciet pie māmuģis Krievijas, šeit dabūsiet vairāk nekā vīzu brīvību. Un tādēļ mans uh, lūgums arī kolēģiem, kas šeit komitejā strādā, arī Libes kolēģiem, ar Libes kolēģiem runāt, nu, kad jūs padomē, kur jums ir iespēja ietekmēt jautājumu, lūdzu par šo jautājumu saulaicīgi. Runājiet tā un strādājiet tā, lai mēs līdz 24. novembrim nekļūtu neusticami. Tas ir mans aicinājums. Tātad tas nav jautājums, bet tiešām vajadzētu radīt apziņu par to, ka mēs šeit eh, esam tādā ārpolitikas situācijā, kur mums tiešām ir pamats sniegt rezultātus un eh, iedrošināt reformu spēkus, un nevis tos, kas vēlas braukt pa vecajām sliedēm. Nevis tiem sniegt atbalstu. Paldies! Dīmas Mēkar. Paldies, eh, Demes Mākar kungs, lūdzu. Jā, ja, thank you vēl, well, uh, mevrouw Klimput. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un eh, sveicu šeit jūs. Es eh, esmu Ukrainas draugs, to jūs ziniet, tāpēc eh, es vienmēr iestājos par to, ka Ukrainai ir jābūt sakārtotākai tiesu sistēmai, brī, vārdu brīvībai un cīņa pret Krievijas agresiju. Esmu jūsu pusē. Ukraina ir veikusi ļoti daudz reformu. Uh, bet eh, vēl virkni reformu ir jāīsteno. Daudz no tām ir iestrēgušas uz papīra, bet esam draugi. Un draugiem ir jābūt atklātiem savā starpā. Tāpēc, eh, raugoties uz virsrakstiem, kuros runiet par Ukrainu, es neko priecīgu neredzu. Piemēram, daudzās raktuvēs eh, ogļraķi streiko, viņiem nav maksāts mēnešiem. Šī e-deklarācija ļoti labi, ka tiek deklarēta elektroniski ieņēmumi, ļoti labi, ka šī sistēma beidzot e, darbojās, bet e, iedzīvotāji ir nikni, jo nauda, kas ir politiķu un e, vadošās elites kabatās, šokē iedzīvotājs. Mēs runājam par miljardieriem. Uh, un pēdējā starptautiskā valūtas fonda aizdevums Ukrainai bija milzīgs, un man ir jādodas pie maniem vēlētājiem, jāskaidro nodokļu maksātājiem, ka arī jūs, godātie nodokļu maksātāji, mani vēlētāji maksājat Ukrainai, Tāpēc es esmu priecīgs, ka šī deklarācija beidzot darbojas. Cilvēki redz, cik naudas pieder politiķiem, bet eh, es domāju, ka šī deklarācija ļoti skaidri izgaismo to, ka korupcija Ukrainā ir milzīga. Tā tad eh, es nezinu, kā attiecīgās iestādes varēs izskatīt miljoniem deklarāciju, bet es tiešām ceru, ka Ukraina izveidos tādu uzraudzības iestādi, kas tiešām izskaudīs augstu līmeņu korupciju. Bet vēl daudz svarīgāk ir tas, eh, lai cilvēki sāktu uzticēties sistēmai. sistēmai. Uh, Es eh, pagājušajā nedēļā aizsūtīju nelielu pasta paciņu, es tur aizsūtīju vienkārši kafiju un šokolādi, un eh, viņam tika teikts, ka viņam ir jāmak jāmaksā 200 eiro muitas nodeva par šo paciņu no Nīderlandes. Tad eh, es pazvanīju un prasīju pasta kantorim, kas tad notiek, kas tas ir, 200 eiro ir mēneša alga. Tad viņi teica, nē, nē, 200 nav, ir 150, beigās tas nokrita līdz 75, tad līdz 70. Patiesībā noteikumu Ukrainā šķiet nemaz neeksistē, un muitas. Um, muitas dienesta eh, reforma bija viena no prasībām, lai ieviestu vīzu liberalizāciju ar Ukrainu, bet praksē tas nedarbojās. Normāliem vienkāršajiem iedzīvotājiem tas neko nav devis. Viņi joprojām izjūt ikdienas korupciju uz saviem pleciem. Un kamēr jūs to nesakārtosiet, jums nebūs iedzīvotāju uzticības. Es, protams, esmu pār vīzu liberalizāciju. Un arī savā valdībā, savas valsts valdībā e, turpināšu to aizstāvēt un par to iestāties. Un e, tomēr es cīnīšos zobiem un ragiem, lai Eiropa iestātos par Ukrainu, bet vai jūs paši iestājaties par Ukrainas iedzīvotājiem? Ostrāvičus skunks. Sveicināti šeit e, Eiropas parlamentā Klumpušs Cincādas skundze. Uh, Vienmēr ir patīkami ar jums tikties, jo jūs iestājaties par Ukrainas un Eiropas Savienības sadarbību. Jūs esat kaismīgi šīs sadarbības eh, propagandētāja. Verhovna Rada, Ukrainas parlaments, eh, arī iestājas par eh, integrāciju. Pirmais jautājums, ko jums uzdošu. par to, kāda ir informācijas un propagandas eh, ietekme, propagandas, kas nāk no Krievijas ietekmes Ukrainu. Jo vairums Ukrainas iedzīvotāju pilnībā pārvalda Krievu valodu. Un, eh, un ar apraidi Krievi iekļūst Ukrainas Ukraiņu viesistabās un arī viņu prātos. Kāds ir jūsu viedoklis par Krievijas finansētajiem telekanāliem, kas raida Ukrainā? Un e, varbūt, ka ir pamainījusies sabiedrības attieksme, jo Krievija šobrīd mēģina ietekmēt Ukraiņu prātus un sirdis. Vēl vēlējos piebilst, ka Eiropas parlaments šobrīd strādā pie īpaša ziņojuma propagandas un uh, E, melīgas informācijas jomā, ne tikai Krievijas melīgās informācijas. Mēs vēl neesam e, vienojušies, bet e, nav arī pārliecības, ka kaut kas mainīsies, kad mēs pateiksim to, ko domājam par melīgu informāciju. Kaut arī šī tēma ir ļoti aktu, aktuāla, tā var tiktu uzskatīta par iejaukšanos plašsaziņas līdzekļu brīvības lauceņā. Jo, protams, vārda brīvība ir jebkurš demokrātijas stūrakmens. Un visbeidzot šī e-deklarācija sistēma, kura visbeidzot ir sākus spēko, stājusies spēkā, apsveicu, ka visbeidzot, un kā jau šeit izskanēja, ļoti interesanti atklājumi šķiet, ka ļoti daudzi ierēģi ir ārkārtīgi bagāti, un, un ceru, ka viņi atbalsta Ukrainu, kaut vai nopērkot Ukrainas centrālās bankas um, izdotās obligācijas, kur savukārt finansē dažādus e, projektus Ukrainā, bet mans jautājums ir cits. Ko domā Ukrainas iedzīvotāji par to, kad tika publiskota e-deklarācija rezultāti, tie ir tātad, kā es teicu, augsta ranga ierēģi, politiķi un um, ļoti daudz naudas um, manis pieminētajiem elites um, pārstāvjiem ir mājā zeķē, nevis bankā vai ieguldīt kādā kompānijā vai uzņēmumos, nē, mājās naudā. Vielen Dank, Frau stellvertretende Ministre. Jā, paldies, uh, ministra prezidenta vietnieces kundze, par jūsu ļoti skaidriem vārdiem. Buhner kungs saka, ja šeit tiek eh, kritizēta situācija Ukrainā, gribētu tikai teikt saviem kolēģiem, padomju sistēma tā darbojās ar korupciju. Un ir ļoti grūti tikai dažu gadu laikā pilnībā mainīt šo sistēmu. Vēlētos jums izteikt savu abrīnu par to, ko esat jau sasnieguši jūsu valstī. Kas attiecas uz vīzu liberalizāciju, vēlētos eh, atgādināt un atbalstīt Gālēra kunga teikto, ko pilnībā atbalstu. Man ir īpaši jautājums jums. Man jāatzīstas, ka es pats pirms eh, sava apmeklējuma Ukrainā pagājušajā nedēļā ļoti biju ietekmēts no Krievijas propagandas puses, bet redzēju, ka daudz kas ir pilnīgi, pilnīgi savādāk, arī pateicoties tam, ka tikos ar jums. Tad man ir lūgums jums, vai nebūtu iespējams, eh, lai Ukrainas valdība regulāri sniegtu labi sagatavotas ziņas mūsu preses medijiem, kas uh, atspoguļotu pretpālu Krievijas propagandā. Es domāju, tas ir ļoti būtiski svarīgi. Es vienkārši ievēroju, kā mani šī propaganda bija ietekmējusi. Es domāju, ka jums vienkārši ir vairāk jādara, lai cīnītos pret šo Krievijas propagandu. Paldies! Jā, sār. Paldies! Un tagad Sosamēr kungam dod vārdu no Čehijas parlamenta. Jā, mam. Jā. Ukrajina, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině. Víte... Jā, šeit eh, izskanēja ļoti daudz eh, komentāru un ideju par Ukrainu. Dzirdējām kritiku vērstu pret eh, Ukrainā esošo korupciju, par to, ka Ukraina joprojām ir tādā kā padomi sistēma žņaugos, bet neaizmirsīsim vēl vienu aspektu. Ukrainas bijušie prezidenti, kurus atbalstīja Krievija izmantoja korupciju, lai atbalstītu viņus atbalstošo sistēmu. Neskatoties uz visu, es domāju, ka mums ir jāatbalsta Ukraina, jo tikai tā mēs varam atbalstīt un pasargāt Eiropu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka okupācija tiek atbalstīta. Un tomēr Ja Maskavai izdosies pārņemt varu Kijevā, tad visiem kļūst skaidrs, ka amerikāņu spēku daļai atvilkšana no Eiropas un arī no klusā okeāna skaidri parādīs, kurš 21. gadsimtā valda pasaulē. Runa neiet par Doņetskas ogļraktuvēm, smago rūpniecību vai pāris ciematiem austrum Ukrainā. Nē. Viņš grib valdīt pār Eiropu, un tas mums ir jāsaprot. Neaizmirsīsim to. Neaizmirsīsim, ka Ukraina ir milzīga valsts, tajā gan um, kvadrātu kilometru ziņā, gan iedzīvotāju ziņā tā ir pielīdzināma Francijai. Bet um, vēl ko vēlējos pateikt, esmu bijis, esmu bijis Ukrainā vairākas reizes, un man bija ļoti patīkami un nomierinoši redzēt, ka iedibinās pilsoniskās sabiedrības iedīgļi. Un tas šāda attīstība ir tikai burtiski pēdējos gados. Tas nozīmē, ka pilsoniskā sabiedrība paceļ savu galvu, un tas notiek ātri. Mums eh, ir jāpasakās lielajam vadonim Vladimiram, eh, kā izveidojas saiknes starp iedzīvotājiem un Ukrainas valdību. Viņam ir izdevies arī iedzīvināt pilsonisko sabiedrību un neskatoties uz visām problēmām, jo es arī paviesojos Ukrainas un okupēto teritoriju robeža ierakumos. Es redzēju sabombardētās ēkas, es redzēju ievainotos cilvēkus. Ukraina cīnās, Ukraina mēģina nostāties uz savām kājām, un Eiropas atbalsts ir bijis tik maziņš, ka mums visiem par to būtu jākaunās, priekšsēdētājs. Paldies! Lūdzu, kolēģi, nerunājiet tik gari. Maksimāli divas minūtes, eh, lai mēs vēl, dodam iespēju, lai mēs vēl varam dot iespēju atbildēt mūsu vies, viešņai. Jurek kungs. E, dziękuję bardzo. Dzisiaj mieliśmy. Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Jā, mums e, bija tas e, gods ar lielu interesi uzklausīt jūsu teikto. No rīta mēs uzklausījām Mogarīnī kundze. Daudz tiek runāts par energodrošību, par tirzniecības politiku, arī par citām saiknēm ar Ukrainu. Šeit ir izskanēja to, cik lielā mērā esam nobežījušies par Nord Stream 2 ko Eiropas parlaments varētu darīt, lai stātos pretim Krievijas eh, agresīvajai politikai, ne tikai militārā jomā vien. Tas eh, ietekmē mūs visus. Un vēl. Eh, tas šeit vēl nav izskanējis, bet tomēr vēlējos pateikt, ka pirms 90 gadiem bolševiki Krievijā uzsāka mūrgu, kas ietekmē visu Eiropu vēl joprojām. Tas satricināja visu pasauli, un es vispirmām kārtām vēlētos jums, klumpušas Cincādzes kundze, pateikties par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Vēl joprojām mēs neesam tikuši garā, galā no bolševiku rēga. Un Ukrainas gadījums visai Eiropai ir ārkārtīgi svarīgs. Bet eh, mēs esam gatavi jums palīdzēt, bet eh, ļoti svarīga pretsovietizācijas kampaņa Ukrainā rada precedentu jaunai dzīvei. Piemēram, padomju laikos daudzas baznīcas tika izmantotas citiem mērķiem, bet, piemēram, ir vēl daudzas baznīcas, kuras tiek izmantotas kā koncerta zāles un arī citiem mērķiem, bet eh, mums tomēr vajadzētu eh, baznīcu sakralizāciju turpināt. Kalnietis kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms eh, vēlētos pateikties ļoti par jūsu prezentāciju, Klumpus Cincādzes kundze, par reformu procesu, par panākto un arī par problēmām. Vienmēr, kad lasu pat ekonomistā rakstus par Ukrainu, un tur vienmēr parādās Ukrainas ir izgāzušās. Es vienmēr domāju, ak Dievs, ir pagājuši knapi divi gadi kopš brīža, kad Ukraina ir uzsākus reformu ceļu. Un eh, situācijā, kad Ukrainā, Ukrainas teritorijā notiek aktīva kara darbība, Es uzskatu, ka Krievijas propaganda un smadzeņu skalošana, kas tiek vērsta no Krievijas puses pat pret Eiropas intelektuāļiem, ir ārkārtīgi spēcīga. E, nāk no valsts, kur izgāja cauri visām šīm reformām, un tomēr šis process pat manā valstī, Eiropas Savienības dalība valstī, vēl nav beidzies. Un taisnība, Ukrainas eh, spēcīgākais dzinums šobrīd ir pilsoniskās sabiedrības pamošanās. Un šķiet, ka tieši pilsoniskā sabiedrība nav gatava atgriezties pirms Maidāna ērā. Man no tiesas žēl, ka vīzu liberalizācijas režīms ir iestrēdzis Un tas ir jautājums, uz kuru ir jāatbild Eiropai, un tas ir jautājums par mūsu spēju iedibināt uzticēšanos pašiem sev. Protams, ka dialogs ir visa pamatā. Mums ir jāstrādā, lai izskaustu neuzticēšanos, kas būtu saistīta ar vīzu liberalizāciju. Bet tagad eh, jautājums eh, jums, ministra priekšsēdētājs vietniec. Tātad Nord Stream 2. Kā jūs vērtējat Nord Stream 2 ietekmi Ukrainas enerģijas nozarei? Un otrs jautājums. Tā palīdzība, kuru sniedza NATO un Eiropas Savienība Ukrainas drošības jomai. Tātad gan kā padomdevēja, gan kā apmācītāja mēs stiprinam jūsu sistēmu, vai jūsuprāt eh, NATO un Eiropas Savienības palīdzība ir adekvāta un atbilstoša jūsu patreizējā brīža vajadzībām? Paldies! Paldies, Bokskora kundze, nākamā lūdzu. Thank you very much. Paldies, prieksēdētāji. Eh, paldies. Man ļoti iepriecina, ka Varu jūs sveikt šeit, Eiropas parlamentā. Mēs jau esam sadarbojušās Eiropas Savienības Ukrainas delegācijā. Apsveicu jūs ar jūsu iecelšanu amatā un uh, apsveicu jūs arī ar jūsu ievadrunu kas bija lieliska. Jūs mums informējāt par uh, sasniegto progresu, kas attiecas uz vīzu liberalizāciju. Gribētu uzsvērt, ka lielākā daļa no Eiros parlamenta deputātiem to atbalsta. Un ne tikai simboliski. Ukrainai pēc iespējas ātrāk vajadzētu saņemt vīzu liberalizāciju. Ukraina ir izpildījusi visus nosacījumus, un uh, mēs uh, šo lēmumu nedrīkstam atlikt un vilcināt. Ungārijas valdība vairāk kārt uh, to ir uzsvērusi sarunās ar Ukrainas partneriem. Mēs ļoti priecājamies, ka Ukraina ir izvēlēsies Eiropas ceļu. Minoritātes Ukrainā pārstāv arī tādu pašu viedokli, tas ir mūsu kopīgajās interesēs, kā ceļš uz Eiropu ir mūsu kopīgais ceļš. Bet tomēr gribētu uzdot jautājumu. Proti, šeit runa ir par reformām izglītības sistēmā. Runa ir par reformām, kas uh, ierobežotu minoritāšu tiesības izglītības uh, un mācības sistēmā. Kāda ir situācija ar šīm reformām? Vai tās vēl var mainīt? Kā mēs varētu ietekmēt situāciju, lai izglītības reforma otrajā lasījumā tomēr sniegtu vēlamas rezultātus? Paldies! Volski. Šarīvs Voļsks nākamais lūdzu. Uh, thank you. Paldies. Būšu ļoti lakonisks. Vispirms eh, vēlētos pateikties jums, eh, priekšsēdētāji, Ukrainas ministrs priekšsēdētāja vietniece Klumpis Skundze, ka Ukraina ir nostājusies uz Eiropas ceļu, kaut arī tas tai daudz maksā. Es nezinu vienu citu pasaules valsti, kura reformas īstenot pat kara apstākļos. Vēlētos atvainoties eh, daudzu mūsu vārdā. Vispirmām kārtām par to, ka Eiropas Savienība asociācijas nolīgumu ir eh, padarījusi par ksenofobiskā referenduma Nīderlandē ķīlu. Lūdzu, piedodiet mums par to. Otrs eh, - vīzu liberalizācijas programmas nepalaišana tālāk ir nepieļaunam, nepieļaunam, un tā savukārt nonāca Eiropas Savienības un Turcijas vīzu liberalizācijas procesa ēnā. Un treškārt vēlētos jums atvainoties par to, ka Nord Stream 2 mēs nerisam tā, kā mums to vajadzētu. Un eh, mēs eh, ļoti lielā mērā izolējam Ukrainu energo avotu daudzveidības ziņā. Un eh, šobrīd eh, mēs esam jūs padarījuši par savu veidu ķīlnieku mūsu iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem. Eh, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad dosim laiku atbildēju Klumpuši Cincādas kundzei. Jā, paldies. Profesori Švolski. Jā. Ja. Eh, vispirms eh, vēlētos pateikties Jarušam Volskim. Jūs pieminējāt opālu. Šeit daudz tiek runāts par Nord Stream, un, protams, tas ir visiem skaidrs, tas ir politisks projekts, tam nav ekonomiska pamata, un eh, tam nav arī nekāda cita pamata. Tas noteikti ir jāsaprot, runājot par Nord Stream un arī Ukrainas. Tātad Ukraina vairs tad nebūs tik svarīga. Uh, Eh, gāzes piegādēja Eiropā, un tad uh, Ukraina ir, kā jau teicu, gatava piedalīties Eiropas uzņēmumu, mm, Eiropas uzņēmumu vēlmē daudzveidot savus energoavotus, bet par opālu tas ir, bija ļoti pārsteidzošs lēmums, jo mēs domājām, ka Eiropas energo trešā pakotne bija domāta um, tādā daudzveidošanā, bet eh, tā tas nav. Un tas eh, tieši skaidri parādās šajā opāla cauruļvada akceptēšanā. Es tiešām ceru, ka jau kāda veida pozitīvs risinājums varētu tapt rasts. Tas arī būtu mans atbildējums uz Nord Stream 2 un opāla darba kārtību. Uh, Protams, eh, Kalnietis kundze arī pajautāja, jūs runājat par Gazprom dominējošo lomu, un, protams, gan Opals, gan Nord Stream Gazprom eh, dominējošo varu tikai iestiprinās, un eh, tas savukārt viņu spējas manipulēt tirgu padarīs vēl lielāks. Ekonomiski, kā jau es teicu, un arī no konkurences viedokļa raugoties, tam nav nekādas intereses par desobjetizāciju. Jurek kungs, paldies, ka jūs to pieminējāt. Protams, mums ir ārkārtīgi svarīgi nostāties, balstoties uz mūsu saknēm, uz mūsu ceļa. Un eh, amerikāņu vēstnieks teica, ka viņš ir dzīvojis Padomu Savienībā. Es arī esmu no tiem, kur ir dzīvojuši Padomu Savienībā, un es atceros, kā sina sinagoga tika pārvērsta par um, kviešu noliktavu, un es atceros, ka visas baznīcas tika pārvērst par noliktavām. E, šobrīd situācija Ukrainā ir daudz labāka. Mums nav vairs baznīcās e, leļu teātri. Protams, mēs iestājāmies par svētām vietām, par dieva vietām, un Ukrainā ir vieta visām reliģijām. Par to mēs iestājāmies, un Ukrainā mēs, mēs vienmēr esam dzīvojuši daudzas un dažādas nācijas ple, plecu pie pleca. Mēs vienmēr esam iestājušies par minoritāšu tiesībām. Minoritāšu tiesības Ukrainā tiek aizsargātas, un es eh, tiešām uzskatu, That. ka viens no pierādījumiem, tieši runājot par Ungāru minoritāti piekarpat reģionā, uh, Tātad Ungāru minoritāte e, ļoti aktīvi strādā reģiona padomē, reģiona domē. Tātad minoritātes arī politiskā līmenī ir pārstāvētas, tāpēc e, atļaušos nepiekrist e, tam, ka atļaušos nepiekrist Krievu propagandas teiktajām, to jau uzdeva arī vairāk šeit deputāti. Tātad, protams, Krievu propaganda darbojas Kriev, Krievu labā. Esmu dzimusi augus Kievā, un kad gāju skolā, tad apmēram 80% no maniem klases biedriem gan skolā, gan mājās runāja krieviski. Nevis tāpēc, ka viņi nāca no Krievijas, viņi runāja krieviski, tāpēc, ka krieviski runā toreiz bija modē. Viņi mēģināja parādīt, ka viņu dzīve un nākotne padomas savienībā tā kā būs labāka par Ukraiņiem. Tā bija vienkārši mode, tā bija vienkārši karjeras un veiksmes stāsta pierādījums. 25 gadus vēlāk mani bērni iet skolā Kijevā, Kijevas centrā, un viņi ir nedaudzie ukraini, kuri runā ukraiņu skolā ukrainiski. Tātad viņi ukrainiski runā arī starbrīžos. Tātad patiesībā Es neredzu, ka Krievu valoda Kijevā, Ukrainā vai jebkurā citā Ukrainas pilsētā būtu apdraudēta. Krievu valodas eh, apdraudējums ir viens no lielākajiem mītiem un lielākajiem meliem, kurus eh, Krievijas propaganda izmanto savās dzirnavās. Un eh, tie, kur ir bijuši Ukrainā, ļoti labi zina, ka Mums ir gan plašsaziņas līdzekļi, gan drukātā presa, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, dažādās valodās, un eh, neviens pat neiedomājas, ka krievu valoda ir apdraudēta, lai nu ko Ukrainai varētu pārmest, bet taču ne to. Katrā ziņā es pat negrasos komentēt to, ka krievu valoda vai krievi, krieviski runājoši iedzīvotāji Ukrainā ir jāpasargā un jāaizsargā. Uh, E, protams, jā, Krievijas propaganda sasniedz Ukraiņu prātus un sirdes, un tas jau ir ļoti viegli. Šeit jau izskanēja, ka e, tīri ekonomiski cilvēki joprojām cieš. Makroekonomiskais stabilizācijas process e, tā kā momentāli neiesakņojas ikdienas dzīvē, un tas ļoti daudziem ukrāņiem ir liels izaicinājums. Tomēr Ir jau viegli tādā situācijā, kad eh, valsts ir morāli un emocionāli un finansiāli tukša. Šādā situācijā ir ļoti viegli sadzirdēt populistiskus saukļus un arī piedalīties populistiskās diskusijās, diskusijās, kur sola mannas upes, devis mannas upes piena krastos vai otrādi. Un eh, šeit arī mūsu austrumu kaimiņi spēlē uz šīm klavierēm, tā tad eh, viņu interesēs jau būt, lai Ukraina sabrūk. Protams, eh, šobrīd tas, ka Ukrainā stiprinās pilsoniskā sabiedrība, mēs esam pateicīgi Putinam par to, jo mēs tieši pateicoties Putinam, tieši pateicoties tam, ka mums ir jāmobilizē mūsu demokrātiskie spēki, uh, Tieši tāpēc mēs esam stipri. Paldies, ka jūs pieminat pilsoniskās sabiedrības spējas Ukrainā. Es esmu priecīga, ka pārstāvu Ukrainas valdībā šo pilsonisko sabiedrību, jo esmu strādājusi dažādos analītiskos domu centros, dažādās organizācijās. Un citu starpā tie, kuri pēc eh, revolūcijas par cieņu nolēma strādāt valsts labā, arī es esmu to starpā, un daudzi tā lēma, jo tieši šobrīd ir ārkārtīgi būtiski, lai starp parlamentu, valdību, administrāciju un pilsonisko sabiedrību saites būtu pēc iespējas ciešākas. Un visi tie spēki, kur ir gadu desmitu gaitā darbojušies Ukrainā un iestājas par izmaiņām, mēs šo mērķi, kur esam nostādījuši sev priekšā, arī sasniegsim. Protams, elektroniskajās deklarācijās eh, parādījās daudz kas, un es melotu, ja apgalvotu, ka daudziem iedzīvotājiem šī milzīgie naudas atklājumi patika bet es nedomāju, ka jau viens domāja, ka naudas ir tik daudz, un tas, kas parādījās elektroniskajās deklarācijās, bija pārsteigums visiem. Tomēr es neuzskatu, ka tās ir procesa beigas. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs to īstenojām. Pat vēl pirms pāris gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka tas īstenosies reālajā dzīvē. Tātad visi, ik viens iedzīvotājs var paskatīties internetā, kas ir šajās deklarācijās deklarēts ko Ukrainas valsts sektorā strādājošie ir deklarējuši. Un tas ir pirmais solis, ka mēs paģērām valsts labā strādājošos atskaitīties par to, ja viņi, ko viņi ir sastrādājuši. Piemēram, ja, viņiem, ja kādam ir daudz naudas, pateikt, kur viņš šo naudu ir dabūjis. Kā? Tā tad ieņēmumi, no kurienes tie nāk un kā tie ir radušies. E, protams, tas būs korupcijas apkarošanas aģentūras e, kompetencē. Piemēram, ir tādi, e, būs apmēram 300 cilvēki, kas analizēs, bet neuztraucieties, 300 cilvēki pie tā strādās, bet visa valsts to uzraudzīs. Pagājušajā nedēļā, kad elektroniskās deklarācijas bija pēdējais brīdis, mums bija ap Mums bija katru dienu apmēram 3-3,5 miljoni cilvēku, kur vēlējās skatīties. Ne jau tā, ka um, cilvēki 3,5 miljoni vēlējās deklarēt savus ieņēmumus pēdējās dienās. Tie bija 3,5 miljoni, kur mēģināja redzēt, ko tad citi ir sadeklarējuši. Tie ir žurnālisti, tie ir pilsoniskas sabiedrības pārstāvi, kuri skatās, kur iestājas par uh, tautas nākotni. Tātad tagad mēs visi vēlamies redzēt, kas tad notiks ar šiem deklarētajiem ienākumiem, ne patiesībā ar cilvēkiem, kuri varbūt ieņēmums nav guvuši legālā ceļā. Tātad neuztraucieties, jā, korupcijas apkarošanas aģentūrā strādā 300, bet uh, tūkstošiem miljoniem reižu vairāk cilvēku seko līdz, kam tas, kā tas notiek. Paldies visiem! kuri atbalsta mūs pārliecībā, ka vīzu liberalizācijas režīms stāsies spēkā. Es pasakos Eiropas parlamenta deputātiem, jo jūs tiešām esat bijuši draugi, ļoti nopietni atbalstoši draugi mums. Un man, kā Verhovna radas deputātei, sadarbība ar jums ir bijusi ļoti auglīga. Es eh, pavisam nesen sāku strādāt eh, ministru priekšsēdētāja vietnieces samatā. Un mūsu sadra, sadarbība un draudzība turpināsies, un esmu pārliecināta, ka uh, turpmākie gadi būs ļoti auglīgi un interesanti. Demismāker kungs, jūs pieminētie konkrētie gadījumi, tātad pastnieka vai pasta nodaļas darbība, diemžēl, eh, diemžēl eh, sabiedrība jau vēl nav pilnībā izves atvesaļota. Un mēs visi ar to sastopamies un es e, ciešam. Es vēlētos, lai jūsu draugs par šo gadījumu ne tikai raksta jums, bet arī iesniegtu prasību un dotos pie konkrētā pasta nodaļas darbinieka, prasītu, kāpēc viņš pieprasa šo kukuli, uh, lai kukuļa lieta tiktu iesniegta policijā, jo parasti cilvēki tā kā virtuvēs eh, ņerkst par to, ka vai cik viss ir slikti, bet rīkoties tiesiskā ceļā viņi nav gatavi, un tā jau ir mūsu visatbildība. Es domāju, ka eh, ikvienam no mums, pilsoniskajā sabiedrībā dzīvojošam un strādājošam, ir katrs, ir mūsu pilsoņu pienākums rīkoties. Paldies!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 Mēs vēl turpināsim sarunu, un ja kādi no viesiem vēlas palikt, tad mēs aicinām viņus palikt. Mēs uh, turpināsim sarunu ar jautājumu par Turciju. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan importante sobre los derechos. Labi, tad mēs sāksim nākamo punktu. Cilvēktiesības Turcijā. Šis punkts eh, mums ir ļoti svarīgs. Mēs redzam, kas notiek Turcijā. KDP uh, eh, locekļi tiek uh, masveidā apcietināti un ieslodzīti, arī priekšsādātāji HDP ir trešā lielākā parlamentārā partija Turcijā, un tas, ka tiek apcietināti arī priekšsēdētāji, nozīmē demokrātijas pārkāpumu. Eiropas Savienības vērtības un principi šādi tiek ievainoti. Kolēģis no Eiropas padomes uh, ir ar mums un gatavs diskutēt par šo jautājumu. Laika mums gan nav daudz, bet mēs labprāt uzklausīsim jūsu analīzi par to, kas notiek Turcijā. Runa bija arī par Turcijas valdības nostāju, tika publiskota deklarācija, un tātad cerams, ka pastāstīsiet vairāk par to, kas tur notiek. Paldies, dāmas un kungi priekšsēdētāji, ekscelences. Man uh, prieks uh, ierasties šeit, uh, prieks, ka ataicinājāt mani. Eiropas padomu ļoti nodarbina situācija Turcijā, pētot mūsu attiecības plašākā kontekstā. Te gan Ir tā, ka situācija šobrīd Turcijā izra, izraisa mm, bažas, bet arī atskatoties eh, pagātnē, mēs eh, redzam, salīdzinot, ka situācija ir pasliktinājusies. Ap, šī gada aprīlī deviņas dienas pavadīju Turcijā un es gatavoju ziņojumu par šo vizīti kad eh, jūlija vidū notika apvērsuma mēģinājums. Es atkal tur devos septembra beigās uz dažām dienām, un, eh, kā tika pieminēts, es publiskoju memorandu pēc tam par steidzamības pasākumiem oktobra sākumā. Apvērsuma mēģinājums bija trauma. Un uh, bija skaidrs, ka nepieciešams rēģēt uz apdraudējumu, ko šī trauma ir, ir radējusi. Un es tagad mm, nerunāju um, par Turcijas uh, reakciju uh, uz šo uh, atkāpi no konvencijas. Um, Turcija gan nesaprot, ko nozīmē atkāpe. Viņi nesaprot, ka ne visas tiesības tiek atceltas, ka ir jāievēro zināmas proporcijas, un konvencijā ir daži panti, no kuriem nevar atkāpties. Um, Steidzamības situācijas loģika bija tāda, ka pārvaldība administrācijai bija piešķirtas uh, līdz šim neradētas pilnvaras un notika tāda patvaļa. Un tas ietekmēja ne tikai publisko sektoru, bet arī privāto. Tas bija ļoti problemātiski. Pasākumi skar uh, ierastos drošības pasākumus uh, vispirms, ir bažas par tiesiskumu valstīm teiksim, nevainīguma prezumpcija, krimināla atbildība, sodāmība, tiesiskā noteiktība, nesodāmība bez attiecīgā likuma, retroaktivitāte, uh, ekvivalents sots, tas viss. Uh, uh, netika proporcionāli ievērots pat ja to var attaisnot daļai ar apvērsumu mēģinājumu, varbūt uzreiz pēc puča, bet, nu, šis ir diezgan vājš attaisnojums. Un tagad vairāk par tūkstošiem ierēģi ir atlaisti, NVO tiek likvidēta tūkstošiem, privātā sektora uzņēmē cieši, un tas viss turpinās līdz šai balta dienai, cieši arī mediju. Un uh, Mans memorandums eh, aicināja vēlreiz pārvērtēt šīs ārkārtas situācijas eh, attaisnojamību. Mēdījos izskanēja apsūdzības eh, par spīdzināšanu pučistiem. Nu, šādi ka cilvēkiem tiek atņemtas uh, pamatiesības, uh, tās vairs netiek garantētas, un es domāju, ka uh, Eiropas padomas pret spīdzināšanas komiteja tagad gatavo ziņojumu, drīz to iesniegs Turcijas iestādēm. Mēs viņus aicinām publiskot to pēc iespējas ātrāk. lai beidzot tiktu noskaidrota situācija. Un viss naktu dienas gaismā. Runājot par kriminālās atbildības kritērijiem, te ne viss ir skaidrs. NVO, arotbiedrības bankas, kompānijas, eh, kas sasaistītas, eh, piesaistītas gulēnu, uh, kustībai operēja brīvi un legāli līdz 15. Eh, jūlijam, un cilvēkus nevar sodīt par retroaktīvi par asociā, asociēšanos ar šīm organizācijām, jo pirms 15. jūlijā tas nebija noziegums. Runājot par proporcionalitāti, te nevar piemērot tādu pašu loģiku ierēģiem, mēdījiem, NVO jums jāizvēlas cita pieeja, runājot par privāto vai publisko sektoru. Un, ja runa ir par uh, publisko sektoru, nevar uh, izturēties vienādi pret tiesnešiem un zema līmeņa ierēģiem, administratoriem, teiksim, jo uh, viņi nerada tādu pašu apdraudējumu kā policisti vai militāristi. Bet visus ietekmē, eh, ietekmējis šis ārkārtas režims vienādā veidā, pret visiem tika piemērotas drastiskas sankcijas, pret visiem viena loģika. Kritērija nebija skadri, pierādījumi nebija praktiski eh, nepavisam, lēmumi nebija pamatoti. Es uzskatu, ka pasākumi, eh, kas attiecas uz NVO un pilsonisko sabiedrību īpaši drastiski, jo runa ir par vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, kas ir pamatvērtības demokrātiskajā sabiedrībā. Un tad arī īpašumi tika konfiscēti, dažreiz organizācijas tika likvidētas, tas bija absolūti neproporcionāla reakcija, varēja jau apturēt darbību, varēja iesludēt aktīvus, ne uzreiz visu atņemt un uh, likvidēt. Un tad arī vēl neproporcionālākie pasākumi pret uh, aizdomās turamo ģimenēm. Dažiem tika atņemtas pasas, pārkāptas viņu tiesības, un tas nebija pieņēmami. Ir tie, kas tiesiskās palīdzības eh, iespēja piekļu, piekļuva, kur var eh, vērsties. Mm, tas ir nopietnas jautājums. Cilvēku, cilvēki, kur vārdi ir uzskaitīti likuma pielikumā, eh, ir izņemti no tiesībām saņemt juridisko palīdzību, viņi nevar vērsties tiesām. Savukārt eh, eh, tiesā ir vērsušies eh, ļoti daudzi cilvēki, kas mēģina pārsūdzēt valdības mm, rīcību, pasākumus. Daudzi, daudzas šīs lietas tiek skatītas Strasbūras tiesā un droši vien šo lietu būs vairāk mm, tuvākā laikā. Uh, Tad cilvēkiem ir vajadzība vērsties starptautiskajās tiesās, tribunālos, un eh, tas ietekmē visu juridisko sistēmu, mm, ne tikai Turcijā. Vai eh, Turcijas eh, tiesas iestādes var tikt galā? Tas ir apšaubāmi, jo, ja jums ir vairāk par 3500 tiesnešu un prokuratoru, mm, kas ir atlaisti, kuru darbība ir apturēta vai kuri tiek vajāti, uh, nu, tad ir šaubas par to, cik neatkarīgi un objektīvi var eh, darboties eh, tiesvedības sistēma. Kad es pajautāju Turcijas iestādēm, ko viņi ar to darīs, viņi teica, mēs pieņemam darbā jaunus tiesnešus un eh, atsauksim darbā pensionētos tiesnešus. Es tā skeptiski to uzklausīju. Kopš memoranda publiskošanas situācija vēl pasliktinājusies. Ir mm, vēl ja, divi jauni dekretlikumi. Vienā ir pielikums ar cilvēku vārdiem, kas jāatlaiž, un otrā likumā ir paredzēts turēt cilvēku sešus mēnešus cietumā, neļaujot viņam kontaktēties ar advokātu. Esmu bijis Djarbakīrā aprīlī, un um, tur uh, Uh, vienai kompānijai bija atļauts uh, uh, vienkārši bloķēt in piekļuvi internetam, tur, kur viņi gribēja Turcijā. Par to rakstīja vienā avīze Turcijā, Čumhuriets. Čumhurjat avīzes eh, žurnālistus un redaktorus pēc tam apsūdzēja uh, tajā, ka viņi esot PKK un arī gulenisti. Un tas ir absurds, eh, tas ir paradoks, jo nevar jau uh, būt uh, gan, tā, gan viens, gan otrs, bet viņus apsūdzēja abās lietās un šādi mēģināja apklusināt šo avīzi. Turklāt 15 kurdu medijus. Uh, aizklāpēja ciet, un uh, četrus deputātus uh, arī apcietināja, uh, atceļot viņu imunitāti tādā veidā, kas mums rada lielas problēmas par viņu izteikumiem. Un uh, mēs galu galā Eiropas padomē nodarbojamies arī ar konstitucionālām lietām, un mēs uzskatām, ka netika ievērota konstitucionālā kārtība, ka tas vienkārši bija pasākums vērsts pret opozīciju. Mans dialogs ar Turcijas valdību turpinās, bet šim dialogam būtu vēl tā kā jānes augļi. Un es domāju, ka ir pienācis laiks Turcijai sākt eh, sadarboties aktīvāk. Tas viss no manas puses. Paldies! Lielas paldies! par šo informatīvo ieskatu. Um, Pirīkundze būs pirmā. Paldies, paldies uh, komisāram Mužniekam par to, ka ieradāties uh, tik īstermiņā turklāt. Uh, jā, mēs redzējām šo mēra apcietinājumu Diyarbakirā. Žurnālisti uh, brīvā presa cieš, un uh, tad arī desmit parlamentārieši, uh, kas pārstāv piecus miljonus vēlētāju, pagājušajā nedēļā tika um, apcietināti. Viņam nekas netika izskaidrots praktiski nakts vidū bez paskaidrojuma. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka Turcija um, novēršas no mm, Eiropas vērtībām. Uh, Um, mēs redzam, kas notika pēc apvērsuma - 35 tūkstoši mm, ieslodzīto, uh, vairāki tūkstoši bojāgājušo. Mēs redzam, ka neviens uh, demokrāts Turcijā nevar justies droši. Mm, nu, PKK labi ir mm, teroristisko partiju sarakstā, bet kurdi? Kurdi? kurdu politiķi ir demokrātiski ievēlēti. Kāpēc eh, viņus uzskatā par teroristiem? Man šķiet, ka Turcija pati um, aizver durvis ciet eh, un uh, nevēlas uh, piebiedroties Eiropai. Un ja Turcijas parlaments uh, atkal ieviesīs nāves sodu, tad arī um, ar Eiropas padomu nebūs iespējama turpmāka sadarbība. Tad, tad jautājums jums vispirms uh, vēlos pateikties par jūsu memorandu, jo mums ir grūti saņemt objektīvu uh, analītisko ieskatu tajā, kas notiek valstī. Ko darīs Eiropas padome, kāda procedūra tiks uzsaukta, ja nākamnedēļ. Turcija tiešām uh, skatīs likumprojektu nāves soda atkal um, ieviešanai. Ko tas nozīmēs Turcijas līdzdalība Eiropas padomē? Uh, vai tiks apturēta šī, šī līdzdalība? Un ko, kāds ietekmēs Turcijas statusu, teiksim, ar š, visām šīm lietām, ko skata Strasbūras cilvēktiesība tiesa. Jūs pieminējāt uh, pretspīdzināšanas komitejas ziņojumu, un es ļoti ceru, uh, ka šis ziņojums tiks publiskots. Un vēl viens jautājums. Pagājušā mēnesī mēs runājam par pretterorismu mm noteikumiem. Un mēs par to runājām arī ar Turciju. Kā jūs domājat, ja likumdošana tiek grozīta, bet ja saglabājas šis, šī ārkārtas situācija un uh, tiek. Uh, tiks uh, un turpinās piemērot šos pasākums, ko piemēro šobrīd. Kā tas viss iet kopā? Uh, Paldies! Zomris kundze. Lielas paldies, ka ieradāties. Prieks jūs redzēt. Paldies par jūsu skadriem mm, vārdiem. Jā, ārkārtas stāvokli valstī droši vien vēl pagarinās un pagarinās, līdz visi prezidenta mērķi tiks izpildēti, tikmēr demokrātija tiek iznīcināta, demokrātija un tiesiskums, tas viss tukši vārdi, tas viss tiek apturēts, iesaldēts, uh, tiesneši, advokāti ir cietumā, un nu, vispār nav iespējams atrast advokātu tur. Un ja var atrast, nu tad šis advokāts neuzdrošinās uh, taisīt muti vaļā uzstājoties tiesām. Līdz ar to vairs nav piekļuves tiesiskai aizsardzībai. Tas skar visus. Un šie procesi iesākās arī pirms apvērsuma, teiksim, uh, uzņēmējiem tika atņemti aktīvi, un tas notika, uh, tas sāka notikt jau pirms apvērsuma, bet tas, tagad tas notiek pastiprināti. Uh, uzņēmēji uzskata par uh, aizdomās turamo, uh, apsūdz noziegumā, ja viņam izdodas aizbēgt, tad cieši ģimene ne tikai atņem pasi, bet var apcietināt, teiksim, viņa sievu vai bērnus, pret viņiem tiek izdarīts spiediens, un tāda atņem visu īpašumu, to nacionalizē, nodod valstī. Uh, un uh, pastāv uh, šaubas, ka pēc tam to visu pārdot tālāk par zemu cenu, kam neviens to nezina. Lūk, tādas lietas notiek. Un labi, ka jūs pieminējāt šo jēdzienu nevainīguma prezumpciju. Uh, daudz runā par gulēnistiem un gulēna kustība un iespējams gulēns šo apvarsumu mēģinājumu uh, ir organizējis. Man nav simpātiju pret gulēnistiem, arī pret PKK vai viņu priekšsādātāju, bet eh, nav jau pierādīts, ka gulēnistu kustība mm, ir bijusi apvērsuma organizators. Te vienkārši viss tiek samests vienā grozā, Uh, neviens nemeklē pierādījumus, tas ir ļoti bīstami. Un galu galā jāceras, ka mums ir tāda lieta kā nevainīguma prezumpcija. Vēl viena lieta, kas man ļoti satrauc, arī kolēģi Pīrī to pieminēja, proti mm, iespēju, ka notiek spīdzināšana. Un tagad situācija vēl pasliktinājusies, eh, jo eh, ieslodzītie tiek spīdzināti un padomājiet, eh, cietumos tagad ir tūkstoši, kādi apstākļi tur valda vispār. Un tad dzird par šo spīdzināšanu un redzējām attēlus pa televizoru, redzējām cilvēkus, kas izskatās, ka tiešām viņi tikuši spīdzināti. Uh, Un uh, uh, tagad uh, nāk ziņas par ārstu, medicīnas profesionāļu un uh, uh patologu anatomu atlaišanu. Tā ka tas viss tikai pasliktina situāciju. Un es citāds pilnībā pievienojos kolēģiem Pīrī par to, ko viņa teica par nāves sodu. Mani arī interesē, ko darīs Eiropas padome. Varbūt nāks klājā ar, ar um, rekomendāciju. Varbūt arī Eiropas Savienība kaut ko var darīt. Paldies! Mavridis. Man ir divi jautājumi. Jūs teicāt, ka neatkarīga tiesu sistēma nepastāv, ka tiesiskums nepastāv, netiek respektēta likumi. Tūkstošs atlaiž no darba, iemet cietumā, apsūdz uh, neiespējamos noziegumus, uh, soda vajā, spīdzina. Jautājums, vai tādi ir priekšnosacījumi demokrātijai, Ja demokrātija šajā valstī nepastāv, tad mēs taču varam to skaļi pateikt oficiāli. Turcijā nav demokrātijas. Un tas ir viens jautājums, un mēs varam jau teorētiski spriest par cilvēku tiesībām, bet pēc būtības tas viss ļoti vienkārši. Un nākamais jautājums. Mēs tā esam daudz ko piecietuši no Turcijas puses pēdējo piecu gadu laikā. Varbūt uh, ir eh, pienācis laiks atzīt savu sakāvi un darīt, eh, nedaudz mainīt šo attieksmi. Varbūt lūk Turcijai tomēr izpildīt savas saistības eh, attiecībās ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Paldies, Had Hadži Georgiju kungs. Paldies priekšsēdātājiem. Es jau varu pievienoties, bet uh, tik tiešām tas pašsaprotami un mm, arī bija ļoti patīkami viņu uzklausīt. Lieliski, ka viņš uh, atrada laiku ierasties un um, viņš lieliski papildina to priekšstatu, kas mums jau ir izveidojies par Turciju. Man nav tagad jārunā par cietumiem, spīdzināšanu, atlaišanu, masveida atlaišanu, jo par to kolēģi jau teica visu, ko vajadzēja. Un tad, protams, trešās uh, lielākās uh, politiskās partijas priekšsēdātāja apcietināšana. Pirms uh, apvērsuma Turcijas juristi Man teica, ka jau pastāv saraksts ar diviem tūkstošiem tiesnešu vārdu, kas jāatlaiž no darba, un tad nāca šis apvērsama mēģinājums, un uh, tik tiešām šie cilvēki tika atlaisti, un tad paplašināšanās komisārs Hāns atstāja pāris jautājumu zīmes savā paziņojumā, jo viņu arī interesē, kurš tad sagatavoja šo sarakstu. Daži saka, ka apvērs un mēģinājums bija dāvana no Allaha. Situācija Turcijā ir dramatiska un uh, sagāda mm, milzīgas bažas, liek uh, aizdomāties par to, ko darīsim. Ir uh, nāves sodu problemātika. Ja tas notiks nākamnedēļ, mums tiešām jārīkojas steidzami. Cilvēki iet bojā, cilvēki tiek noslapkavoti bez tiesas, bez uh, procesa, bez prāvas. Nu, vai tiešām mums ar to tagad jāsamierinās, jāgaida, kas notiks tālāk. Man šķiet, ka ir laiks iejaukties. Paldies, Lokbīlers kundze. Es paldies, mužnieku, komisār mužnieku, par jūsu uh, prezentāciju. Uh, lielisks uh, pierādījums tam, cik labi jūs strādājat. Uh, Man ir jautājums par spīdzināšanu. Kad jūs runājāt eh, ar iestādēm Turcijā, mm, ko viņa teica par spīdzināšanu cietumā? Kad mums bija uh, Eiropas ministra uh, vietnieks, uh, un kad viņam uzdeva šo jautājumu, viņš teica, ka pastāv tāda nulles tolerances politika pret spīdzināšanu Turcijā, un neko citu viņš neteica. Un uh, tad man šķiet arī. Uh, Eh, bija tāda cilvēktiesību komiteja, un vai šī cilvēktiesību komiteja sadarbojas ar pretspīdzināšanas komiteju, vai rīkojas atsevišķi, vai nedara neko šai gadījumā. Paldies, Kifalijānis kungs. Paldies komisāram Mužniekam par viņu vārdiem. Viņš eh, godīgi atklāti pastāstīja par situāciju. Diemžēl tas pilnīgi sakrīt ar mūsu atziņām. ES Turcijas eh, delegācijas iet, sadarbības ietvaros mēs tiekamies divreiz gadā, vienreiz ES, vienreiz Turcijā, neskatoties uz mūsu pūliņiem un uh, līdzīgiem uzskatiem delegācijas ietvaros mums ir reāls problēmas šobrīd. Kaut arī bijām gatavi daudziem kompromisiem, bet mums grūti ir vienoties par nākamo tikšanās reizi. Eiropas parlamentam ir īpaša atļauja apmeklēt Ankaru. Nākamai tikšanās reize bija jānotiek Briselē, bet uh, mums radās organizatoriskās problēmas. Un daudz kas izskanēja par eh, spīdzināšanu, apcietināšanu, tiesiskumu, demokrātiju un tā tālāk, bet uh, Man šķiet, ir tādi papildus faktori. Īstenībā te starptautiskie likumi netiek ievēroti. Padomājiet par Erdogana retoriku, runājot par uh, Lozanas uh, uh līgumu, m, mm, kur runa ir par iedzīvotājiem Grieķijā, Bulgārijā un Turcijā, par um, dažādām nācijām, nāciju saknēm. Uh, Un tad 20. Eh, gada Osmaņu impērija no uh, Vīnes uh, līdz Korfu salī, var sakot, tur mm, vienkārši liek aizdomāties, kur ir zeme un kur ir uh, debesis klausoties uh, viņa teikto. Uh, Mani ļoti interesē, ko Eiropas padomu domā par eh, viņa paziņojumiem par robežām tīpaši. Paldies, Valenciāno kundze. Pateicos, es neatkārtošu visu, kas jau izskanēja, bet um, mans jautājums ir šāds. Kas notiks ar Turciju un uh, tās līdzdalību Eiropas padomē, ja viņi atkal ieviesīs nāves sodu? Nākamais jautājums. Uh, ko mēs varam darīt? Kā mēs varam iegrožot nedaudz Erdoganu kaut kā ietekmēt viņu, jo mēs jau tā kā zinām, ko mēs vēlamies šeit parlamentā, mums ir vienošanās. Uh, Bet ko mēs varam darīt, kas faktiski ietekmēs to, ko dara Erdogans? Nu, protams, lai nekaitētu uh, iedzīvotājiem Turcijā. Ko mēs varam darīt? Nākamā runātāja, Veržjā kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies, mužnieku kungs. Paldies par šo ieskatu situācijā Turcijā. Daži saka, ka apvērsums uh, tikai pātrināja vispārējo situācijas pasliktināšanos uh, Turcijā, ka tas nebija nekas izšķir, izšķiroši tam, kas notiek šobrīd. Mm, tas vienkārši varbūt uh, ir tāds nacionālisms vilnis un. un um, Uh, iespējams, uh, Eiropa vairāk domā par sevi, nevis par Turciju. Mēs neatbalstām Turciju cīņā pret terorismu, mēs uh, neatbalstām Turciju pēc šī apvarsuma. Vai jūs arī tā domājat, un kā to skata Eiropas padome? varbūt Eiropas padomu kaut ko faktiski dara, lai labotu šo redzējumu. Mm, tad arī tas, kā Turcija rēģē uz Eiropas padomas rekomendācijām vai lēmumiem, jo man šķiet, ka Turcija vispār nerēģē uz to, ko padoma dara vai saka. Un tad terorisma definīcija. Mēs šeit esam daudzi. Mēs uh, varam lemt par likumdošanu. Tas arī viss, ko es gribēju teikt, un es pievienojos kolēģi vārdiem par nāves sodu. Un tas bija ļoti relevanti. Paldies. Borgēzio kungs. Paldies, lielisks ziņojums. Man tikai divi īsi jautājumi. Pirmais. reliģisks ekstrēmisms, islāmisms pieņemas spēkām. Iespējams, Turcijā uh, sāks drīz vajāt kristiešus. Situācija uh, pilnīgi nebūs kontrolējama. Ko mēs varam darīt, um, lai garantētu reliģisko brīvību? īpaši kristiešu tiesības uz um, savu ticību. Un otrais jautājums. Pastāv problēmas ar tiesiskumu, jūs teicāt, bet ir Eiropas pilsoņi, kas dzīvo, uzturas Turcijā, kas tur strādā, ka, kam tur ir uzņēmumi, vai arī es nezinu, kas tur uzturas laicīgi. Kā varam palīdzēt šiem uzņēmējiem, lai tiktu saglabātas šo cilvēku tiesības, lai viņi netiktu vajāti, ja varbūt viņi izrādā solidaritāti tiem pašiem kristiešiem uh, vai citām grupām, ko Turcija nepamatoti vajā. Paldies, Broka kungs, noslēgumā. Paldies, arī gribu pateikt pāris teikums par šo tematu. Domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka pašreizējā attīstība Turcijā novad pie tā, ka Turcija arvien vairāk attālinās no iespējas iestāties Eiropas Savienībā. Šodien viņi ir vēl tālāk no iespējas iestāties Eiropas Savienībā nekā pirms diviem, pieciem vai pirms desmit gadiem. Pamatoties šo attīstību, tas tā ir noticis jo toreiz 2004. gadā es jau kritiski vērtēju iestāšanās perspektīvu sarunas, jo es teicu, ka šajā brīdī tas nav pareizais ceļš. Diemžēl šo brīdi nav neviens nedzirdēja, tagad mēs esam šajā procesā iekšā, un mēs toreiz jau teicām, ka būtiski nosacījumi tam ir uh, tiesu sistēmas neatkarība, politikas uh, primārā loma iepratī armijai un Tas viss ir mainījies tā, ka nav neatkarība ne no kā, izņemot no prezidenta. Tas ir faktiski otrādi, precīzi otrādi nekā vajadzētu būt. Man tāds iespējas, ka mūsu prasības šai Kemāla sistēmas uh, eh, sistēmā uz Eiropas Savienību ceļš bija kā viņi taisies grasies darīt, ir novākt šo kemālu sistēmu, aizstāt to ar citu sistēmu, kas tikpat maz ir uh, savienojama ar Eiropas Savienību, un ka mēs esam šī procesa lamatās iekrituši. Nāvis sots būtu pilnīgs iemesls, lai izslēgtu Turciju. Ar to šādu valsti nevar turpināt sarunas. Un uh, tie procesi, kas tur notiek, tās pieejas, vajadzētu vienkārši pārtraukt sarunas, ne jau pabeigt, bet pārtraukt. Ja pabeigts, tad mēs nevaram izdarīt nekādu spiedienu, bet tad, kad opozīcija nonāk cietumā, tas, kas notiek ar vārda brīvību, ar to nevar atvērt jaunas sadaļas. Es domāju, ka ir atkal jārada tādi noteikumi, nosacījumi, kas dotu iespēju to visu virzīt pareizā virzienā. Uh, Un es gribētu uh, vēlreiz mums atgādināt, ka saruna mandātā ir viens teikums padomē komisijai. Saruna mērķis ir uh, Turcijas pilnīga līdzdalība, un ja sarunu vai atklāsies procesā ietvaros ir sarežģījumi, tad uh, visaugstākās saistības tika prasīts. Es gribētu jautāt, vai mēs neesam tagad nonākuši šādās krustcelēs, šādā krustojumā, Jā, un uh, kas būs tā rezultāta, mums vajadzētu padomāt par to, kas ir tad ticam pieeja, jo citādi mēs uh, pazaudēsim Turciju islāma, islāmisma apskāvienos, tas arī nav mūsu interesēs. Un spēja Sīrijas jautājumā, bēgļu jautājumā ar Turciju sadarboties, ar Tunisiju, ar Eģipti līdzīgi Un to nedarīt, nezarbas arī nebūtu mūsu interesēs. Tādēļ šeit vajadzētu paraudzīt, kādas ir perspektīvas. Eh, šeit ir jānošķir jautājumi. Un bēgļu jautājums arī jārisina. Tas nenozīmē neko citu, ka mēs zaudētu iespēju atbalstīt 3 miljonus eh, Sīrijas bēgļu, kas ir Turcijā. Es nezinu, kāda būtu viņu vaina. Uh, pie tā, ka pie varas tur nonāca sarkdukāns un izvēršas. Tādēļ šeit vajadzētu diferencēt raugu, eh, raudzēties un nemest visu vienā katlā. Tās ir attiecības ar Eiropas Savienību, iestāšanas procesu, un cita lieta ir uh, citi jautājumi bloks, kas būtu jāliek citā lauciņā, un nevajadzētu sajaukt lietas vienu ar otru. Paldies. Jā, paldies. Uh, un līdz ar to mēs beidzam diskusijas, un jums ir tagad iespēja atbildēt, Možnekungs. Liels paldies par jautājumiem. Daži no tiem bija ļoti politiski. Un eh, tas nav man mandāta ietvaros, tas ir par cilvēktiesībām mans mandāts, eh, bet labprāt atbildēšu uz jautājumiem par cilvēktiesībām. Uh, nāves eh, sots eh, vairāk no jums jautāja. Jūs nevarat būt uh, Eiropas padomas dalība valsts, ja jums būs valstī ir uh, nāves sots. Jūs uh, varat darīt daudz lietas, lai būtu, būtu Eiropas padomas loceklis, bet ar nāves sodu nav iespējams būt Eiropas padomē. Un uh, šeit eh, parlamentārā asamblējā un uh, ir bijuši. Tas nav diskusijas, kurā es eh, pieturos, tad būtu politiska diskusija, kāda veida pasākumu būtu ievēr, sekotu. Bet uh, tā ir viena lieta, ko jūs nevarat darīt, lai paliktu Eiropas padomis dalībvalsts. Tas nozīmē, ka jūs pakļautu savu dalību nopietnam riskam. Tā būtu protams, tāda, tas pārkāpums, pamatīgs pārkāpums pamatprincipam, par kuru visi ir vienojušies, un eh, par visiem jautājumiem var mēģināt eh, nedaudz eh, tur kaut ko pamainīt vai pakrāpties, bet nāvisot gadiem jau tā absolūti nē. Ir īpaši pēc šī puča mēģinājuma. Te, protams, ļoti grūti uh, pārbaudīt visus šos apgalvojumus, jo šeit nav nacionālais preventīvais mehānisms uh, Turcijā. Es uh, dažus uh, no valdībām saņēmu jā, materiālus par šo puča mēģinājumu. Bija arī fotogrāfijas, kas bija izsniegta Turcijas lidmašīnā lidojuma laikā. Un uh, Vienā no šiem fotografijiem redzējām kaut ko, kas bija absolūti nepareizi. Tur bija militārais personāls, eh, kas, eh, no, kas, eh, jā, tur bija novilktā, likt novilktā apakšveļa un likt cilvēku nokūties uz grīdas. Tas nav iespējams, tas bija vārdies materiāls, kas tika izdalīts. Turcija ir ļoti virzies uz priekšu. Uh, spiedzināšanas eh, apkarošanā sadarbībā ar Eiros padomi. Tas ir tas, ko esmu teicis Turcijas iestādē, bet eh, viņi nedrīkst zaudēt šos sasniegumus. Tas bija liels veiksmes stāsts Turcijai, mums un mums visiem kopā. To jūs eh, nedrīkstat arī noliegt. Viņiem tas ir jāuztver nopietni, šie panākumi, un tie ir jāsaklabā. Turcija teica, ka viņi neizmanto spiedzināšanu. Turcija to noliedz. Mēs teicām, ka jā, jums ir jāievieš nepieciešami pasākumi, lai nenotiek šāda negatīva attīstība. Piekļuve advokātiem ir ļoti svarīga un ir jābūt iespējami veikt izmeklēšanu. Nevar būt tā, ka cilvēki tiek ieslodzīti izolācijā un viss, kas eh, padara iespējamu spiedzināšanu, no tā visa ir jāvar izvairīties. Tas ir jānovērš. Es eh, priecājos par uh, ka būs arī ziņojums par to, un tur arī tiks pievērst uzmanību šiem jautājumiem, ko nozīmē, kas varētu saglabāt eh, Turcijas līdzdalību un eh, Turcijas labo slavu atbalstīt. Ja viss tas, kas notiek Turcijā, patiešām var tikt izmeklēts, eh, un ja to var darīt ministra padome, tie gadījumi, kas tiek tagad pārbaudīti, arī šī pārba, šis pārbaudas turpināsies, un tas viss būs saistoši. Turcijai vienā, kas notiks ar līdzdalību, tika runāts arī par pilsonisko sabiedrību. Kā mēs varam rādīt vēstījumu politiskajiem vadītājiem, ka mēs atbalstām pilsonisko sabiedrību. Pilsonisko sabiedrību uzskata, ka tā netiek ņemta vērā, un ka viņu cilvēktiesības draugi Eiropā ir aizmirsuši, tīpaši tur, kur ir dienvidu austrumos, kur ir terorisma apkarošanas pasākumi. Šeit uh, pilsno sabiedrība domā, ka, saka, ka par viņiem necīnās, kas notiek Dienvidu austrumus, kādēļ ir šādi pārtraukumi, kādēļ nav informācija, kādēļ neviens par mums necīnās, viņi saka. Pilsoniskā sabiedrība norāda uz savām problēmām, mēs arī viņus atbalstām ar visiem iespējamiem veidiem. Un tas, ko mēs vienmēr esam teikuši, ir iestādēm Turcijā bet eh, tas, diemžēl, nav nonācis tālāk. Turcijā ir ļoti labas nevalstiskās organizācijas, ļoti labas uh, advokātu asociācijas, ārstu apvienības, ļoti labi akadēmiķi, un visi šie cilvēki strādā kopā. Valdība viņus līdz šim nav uzskatījusi par tādu spēcīgu resursu, bet šie cilvēki ir spēcīgi resursi, un tā ir mūsu uh, mūsu saistības, ka mums vajadzētu cīnīties par cilvēktiesībām. Jā, kas attiecas uz robežām, tas ir visai politisks jautājums par kristiešu vajāšanu. Neesmu redzējis nekādus ziņojumus par to, ka būtu tādi ļoti plaši masveidu uzbrukumi kristiešiem. Mm, tas nav nonācis manā uzmanības lokā. Varbūt šie parādīja pastāv, bet eh, kas attiecas uz Eiropas pilsoņiem, aprīlī bija atentāts Turcijā ir teroristi Turcijā, jā, kas eh, Turcijā darbojas. Tie ir arī PKK teroristi, Daešu teroristi un citi, kas apdraud valsts ļoti bīstami, bet uh, tas nevar attaisnot to, ka valdība pārkāpa uh, cilvēktiesības cīnoties pret teroristiem. Tas arī ir jautājums, ko ir jāpiemina memorandā, kas tiks publicēts decembra sākumā. Dienvidu austrumu valsts austrumu attīstība, cīņa par terorismu, par, tur šai ziņojumā būs runa par pasākumu proporcionalitāti, tur būs runa arī par judikatūru, Eiropas cilvēktiesību tiesai. Šeit eh, jau ir gadījums lieta, kur eh, nav tikusi veikoša eh, izmeklēšana, nav tikuši ievērotas cilvēktiesības un ir bijusi pilnīga beztiesiskuma situācija noteiktās gadījumos lietās. Uh, Šajā memorandā nākamais solis būs par te, cīņu pret terorismu Dienvidu austrumos un cilvēktiesības. Kā jau teicu, to publiskos decembra sākumā, janvāra sākumā būs vēl viens memorāns par tēmu mediju brīvība. Jūs droši vien zināt, ka tas ir ļoti nopietns bažu pamats, kas arī eksistē. Es nedomāju, ka, ja formulējums eh, terorisma pretterorisma likuma cīņā mainīs tiešām risinās problēmu. Runa šeit ir par to, kā tiesneši piemēro tiesu normas, kā jur, jur, judikārtūrā tas tiek piemēros, tur ir vajadzīgi kritēriji. Šeit runa tiešām ir ļoti daudzslēņaņā gadījumiem. Runa ir par to, kā tiesneši strādā pie lietām, kas ir saistītas ar terorismu. HDP vadītāji ir tikuši apcietināti, un uh, gada sākumā bija Turcijā gadījums ar DTP, tas bija mm, pirms HDP partijas, un eh, šis, eh, šī lieta tiesā zaudēja. Tur runa bija par to, ka valdība praktiski ļoti plašu koncepciju cīņā pret terorismu izmantoja pret uh, nelegālām politiskām partijām, lai aizliegtu faktiski šīs partijas. Un uh, tur tieca tieši, tika teiks tieši tas, ko arī jūs teicāt, tika aicināt uh, mierīgi risināt konfliktus un uh, izmantot uh, likumīgas formas un pieļaut vārda izteiksmes brīvību. Un ja net, nenotiek cīņa par to, tad veidojas monopoli, kas izdara spiedienu, un tas, protams, būtu ļoti slikts ceļš tā saucamajā terorisma apka, apkarošanas uh, ietvaros uh, tiek uh, apcietināti aktīvisti, atlaiž žurnālisti, šantažēt žurnālisti, tas viss ļoti negatīvi mainās. Eiros padomu ļoti intensīvi sadarbosies ar Turciju, tiešliet ministrs ieradīsies nākamajā nedēļā Strasbūrā, es viņu satikšu, arī daudz citi, tad arī uh, ziņojums tiks jau drīz pu publicēts uh, parlamentārā asamblēja, mums ir arī pārstāvi parlamentārajā asamblējā, kas dara līdzīgu darbu, kā jūs darāt arī šeit, un, protams, ka arī cilvēktiesība tiesa turpinās savu darbu. Es ceru ļoti, ka manā memorandā jūs uzskatīsiet to par vērtīgu dokumentu. Protams, ka mēs arī runājam šeit eh, vienā balsī, un mēs eh, strādājam uz viena pamata. Mums Turcija tiešām jāpalīdz iet pa citu ceļu un eh, atcelt pasākumus, un, eh, protams, arī šeit eh, jācīnās pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Jā, liels paldies, un līdz ar to šis punkts ir pabeigts. Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, mans priekšlikums ir, ka mēs par ANO ziņojumu atliekam. Un tagad eh, runāsim par eh, Mongolijas ziņojumu. Tas ir ziņojums, kas ir prioritārs. Kurš ziņo? Šauca kungs, lūdzu. Cienējamais priekšādājs kolēģis un kolēģi, Mongolija piedar pie tām valstīm pasaulē, kuras kopš 90. gada sākuma bija pakļautas ļoti dziļām uh, sabiedrības uh, transformācijām un ekonomikas transformācijām. Un turklāt uh, arī starptautiskajā ekonomikas uh, fórumā uh, bāzties uz pilnīgi jauniem principiem. Ļoti agri Eiropas Savienība iepratī šo attīstību Mongolijā paudot atklātu nostāju un uh, eh, parūpējas par to, lai būtu arī adekvāts uh, eh, liekumietvars. 93. gadā jau tika noslēgts tirniecības un kooperācijas uh, noliekums, un tagad šāds plašāks partnerības noliekums. Ratifikācijas process šim noliekumam dalībvalstīs drīz vainagosies panākumiem. Trīs dalībvalstis Eiropas Savienībā vēl ar vienu pašlaik nav ratificējušas. Eiropas parlaments arī tiek aicināts eh, piekrist ratifikācijai līdz ar to nogludināt ceļu ciešākai sadarbībai ekonomikas un vidas jautājumos. Tā ir laba tradīcija ārlietu komitejā par šādām procedūrām to atbalstīt arī ar rezolūciju. Es šeit strādājot pie šī jautājuma, esmu nonācis pie pārliecības, ka mēs varam šeit pozitīvi atbalstīt un raudzīties diferencēti uz attīstību Mongolijā un kopā veidot pieeju, kādā veidā nākotnē no Eiropas per parlamenta perspektīvas raugoties var attīstīt turpmāko sadarbības ceļu. Rezolūcijas projekts, ko esmu izstrādājis, jums ir pieejams un uh, iesniegšanas brīdī apjoms nebija pietiekams, protams, kā ņemot vērā to, ka jau ilgi mēs neesam runājuši par šo valsti paplašinātā veidā. Gribētu norādīt uz eh, pretrunīgumu attīstībā Mongolijā, kas varētu būt nozīmīgi nākotnes attiecību veidošanā. Mongolija mūsu platuma grādos parasti tiek uzskatīta, un šeit gribētu īpaši norādīt uz to, kā tāds paraugu piemērs, paraugs, kā iespējams paraugs demokrātiskai pārmaiņai reģionā. Un uh, reģionā citādi novērojam nu, arī pavisam savādāk attīstība. Kopš 90. gada sākuma politiskā sistēma Mongolija raksturīga ar mierīgu pārēju uh, starp dažādām par, partiju apvienībām, kas politiski būtiski neatšķiras, bet formāli mm, atver iespēju vēlēšanu rezultātā ieviest korekcijas politikā, neraugoties uz šo pamatdemokrātiskā mehānisma eksistenci, Mongolija vēl pagaidām ne politiski un sociāli ekonomiski nevar tomēr uh, uzrādīt stabilus rezultātus. Mongolijā šeit ir eh, jāievieš pakāpeniski starptautiskie standarti, piemēram, eh, starptautiskā darba organizācijas ILO, arī vidas aizsardzībā, krimināla tiesībās, civil tiesībās. Formāli tas viss ir ratificēts. Tas, ka tas ir formāli saistoši, tas vienmēr netiek īstenots eh, konkrētajā īstenošanas procesā administrācijā ir ierobežotas iespējas, kas tādēļ ir radušās, kā Mongolijā ļoti augsta rotācija administratīvai kompetencijai, ir īpaši vēlēšana rezultātā radusies. Salīdzinājumā ar Rietumu Eiropu šeit eh, valstī ir ļoti vāji attīstīta pilsoniskā sabiedrība. Arī varu sadalījums ir vēl viens punkts. Šeit ir neskaidrs sadalījums. Eh, tur ir tā, ka mediji drīzāk eh, pieder partijām. Tas nesai pozitīvu ietekmi. Ceturkārt, vēlēšanas. Jau pieņemti likuma projekti tiek no jauna politiski vērtēti un uh, reizēm tiek arī pakļauti revīzijai, un nevienmēr ir caurskatāmi nodomi. Pašlaik tas attiecas uz krimināltiesību reformu, bet arī uz likumdošanu uh, par uh, eh, nāvisodu atcelšanu. Tad tie ir jautājumi, kas Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs, tīpaši Eiropas parlamentam. Transparency International publicēšana korupcijas indeks ir Mongolija kaut kur uh, vidū valstu vērtējumā uztveres indeksā, bet tomēr Mongolijā korupcija ir ļoti plaši izplatīta un uh, sabiedrībā tā ir ļoti spēcīga problēma. Uh, būtiskums, kāds ir korupcijas jautājumam Mongolijas sabiedrībā. Tur ir jāņem vērā arī reālais krīzes process valstī. Mongolijā ir eh, ļoti lieli dabas resursi, un, eh, protams, tādēļ arī tas ir eh, pasaules ekonomikas centrā. No otras puses, kopš 90. gada ekonomika un sociālai jautājumi, bet arī izglītības politika ir ar trūkumiem Un tā kā ir kritusies arī izēvēja cena pasaules tirgu, tas viss atstāja negatīvu ietekmi. Tādā veidā ir ļoti dramatiski atveršās šķēris starp nabadzīgajiem bagātiem. Vairāk nekā 30% no iedzīvotājiem ir dzīvo zem nabadzības robežas. Un uh, tādēļ sabiedrībā ir konflikts, kas vēl nav atrisināts. Protams, ka ekonomikas attīstību tas nav skaidri noteicis vēl parādīs perspektīvas, un ļoti daudz eh, sabiedrības, liela sabiedrības daļa nevar gūt labumu no bagātiem dabas resursiem. Šis konflikts eh, no ārzem investoru puses tiek uzskatīts par juridisko nedrošību. Politiskā negatīvā attīstība nu, ir nobeidz arī pie tā, ka IKP no 17,5% ir samazinājies eh, nulles virzienu. Un gribētu vēl pateikt, ka eksperti pieņēma, ka 58% no darba spējīgajiem iedzīvotājiem patiešām ir darbā. Valsts parādi ir ārkārtīgi augsti. 183% parādi, 1,3 miljārdu dolāru parādi, sapskās saistības, apmēram 20 uh, eh, miljārdu dolāri ir negatīvi saistības, protams, eh, noēda šīs rezerves, protams, Mongolija vēršas arī pie starptautiskā valodas fonda un pirmās sarunas notiek. Ja mēs pieņemam standārta procedūru pamatā, tad Mongolijas valdība tai vajadzēs izšķirties, vai tā pieņems eh, budžeta konsolidāciju, bet tad, protams, būs arī sociālā spriedze. varbūt arī migrācijas procesi no laukiem cilvēku pār, pārcelsies vēl vairāk uz pilsētām, un tas nodarīs ļaunumu lauksaimniecībai un pasliktinās situāciju vidas aizsardzībā. Alternatīva, ko no Mongolijas valdības uh, puses uh, pārbauda, varētu būt tāda, ka meklējot alternatīvas vienam no lielajiem kaimiņiem, pastāvošajai reģionālajai integrācijai pievērš pastiprināt uzmanību. Politika Eiropas Savienībā iepratī Mongolijai nesenā pagātnē vienmēr ir balstījusies uz diviem punktiem. Pirmkārt, saturiskā virzība uz transformāciju Mongolijā, tāpat arī uz eh, trešā kaimiņa politiku, tiešo kaimiņa politiku. Pastiprinātā ekonomiskā politika ar tiešajiem kaimiņiem uh, Mongolija tieši parāda, ka šī politika gan sniedz iespēju piešķirt Mongolija ārpolitiko svaru un eh, veidot attiecības ar Krieviju un Ķīnu, bet eh, ka šis eh, mērķis būtu nodrošināt labklājību, līdz šim nav ticis sasniegts, arī ņemot vērā konkrēto politiku Eiropas Savienībā. Šī Mongolijas analīze šķiet pareizi atspoguļo realitāti. Eiropas Savienība Mongolijā uh, izvērš tādu samērā sīkumānu politiku. Un tikai dažas valsts, kā piemēram Vācija, no pamatoties uz savu orientāciju uz uh, pasaules tirgus uh, politiku, ir izvērsus savas intereses. Tādēļ neviens nebūs pārsteigts, ka parafējot partnerības noliekumu no 2010. gada līdz 16. gadam ir pagājuši veseli seši gadi. Kāds ir mans ieteikums parlamentam? Vajadzētu piekrīst šiem ieteikumiem, jo tā, tur ir saturiski runa par uh, konkrētiem ieteikumiem un projektiem. Otrakārt, vajadzētu turpmāk attīstīt uh, attiecības ar Mongoliju un iztenot uh, vienošanos, bet konkrēti katrā tikšanās reizē vajadzētu pieminēt konkrētās problēmas un risinājumus, kas ir abu pušu interesēs. Tas uh, mums nostādīt arī nepieciešams priekšā, kad būs pienācis laiks eh, noskatot attiecības eh, par reģionalizācijas jautājumu, par to, kāds iekļūs pasaules ekonomikā. Treškārt, eh, mēs to nosauksim par pragmatisku rīcību. Tā prasa dažas nolaidības ličinajā politikā un vajadzētu arī koreģēt partnerības noliekumu. Un šeit vēlētos, ka Ulan Batorā Eiropas Savienības delegācija, tā vajadzētu raudzīties, ka šeit arī ir reizēm aizmirst sadarbība starp uh, Mongolijas uh, parlamentu un Eiropas parlamentu sadarbības. Priecājos par diskusiju, kas būs gan šeit, un gan arī uz uh, nākotnes sadarbību šajā svarīgajā jautājumā, un ceru, ka tas vainagosies ar labiem panākumiem. Paldies! Paldies! Kolēģis! Uh, Kellers. Kellers. Kelams, es vēlētos e, izteikt savu atbalstu Šauca kungam, arī Šauca kunga sagatavotajam tekstam. E, viņa skatījums ir ļoti tiešs, un EPP politiskās grupas vārdā uzreiz vēlētos pateikt, ka mēs lielos vilcienos atbalstam šādu skatījumu. Daudziem Mongolija šķiet e, kaut kāda tāla, nesasniedzama valsts, kurā dzīvo samērā maz cilvēku un jurtās, bet pa lielam šajā valstī dzīvo, tā tā ir ārkārtīgi nozīmīga loma spēlējams starp Dienvidu Koreju, Ķīnu, Japānu, Krieviju. Un e, šādā kontekstā raugoties Eiropas Savienības un Mongolijas e, ciešāka sadarbība ir jāveicina. Eh, noteikti ir jāpalīdz Mongolijas eh, centienos stiprināt tiesiskumu. Mongolija eh, vēlas nostiprināt demokrātiju, un kā jau Šaltskungs teica, to ļoti labi redzēt, ka patiesībā Mongolija varētu uzskatīt par savu veidu demokrātijas paraugu Vidusāzijas valstu starpā. Mongolija ir sava veida uzticēšanās garants šajā reģionā, jo Mongolija ir paši pasludinājusies par kodola neitrālu valsti un iedibinājusi Ulambators dialogu. Runājot par demokrātiju, eh, Mongolija šobrīd eh, ir starp eh, tādos kā dzirnakmeņos, uh, No vienas puses ir Ķīna, no otras puses Krievija, un eh, iespējams, ka ir pamatot izteikt savas bažas par to, ka Eiropas Savienības un Mongolijas sadarbība varētu kļūt par šķērsli, ja Mongolija vēlas iestāties Eirāzijas ekonomiskajā savienībā. To iespējams vajadzētu iekļaut arī Šaltskunga ziņojumā. Mongolijai ir nepieciešama aktīva un pozitīva Eiropas Savienības attieksme. No savas puses vēlētos eh, piebilst pāris komentāru, tajā skaitā Eiropas Savienības un Mongolijas ciešāku sadarbību cilvēktiesību un demokrātijas jomās. Nākamais - neaizmirsīsim arī plašsaziņas līdzekļu un vārda brīvību, kas ir ļoti svarīgi priekšnoteikumi demokrātijas iedibināšanā. Cilvēku tirzniecība joprojām ir liela problēma. Neskatoties uz jau pirms pāris gadiem Mongolijā pieņemto cilvēku tirzniecības apkarošanas likumu, arī par to mums ir jārunā diskusijās ar Mongoliju Un visbeidzot, Eiropas Savienības e, palīdzība Mongolijai jauno tehnoloģiju ieviešanā, piemēram, digitalizācijas projektos. Arī tas e, varētu kļūt par sava veida tiltu mūsu abu attiecību stiprināšanā. Paldies, Mamikina kungs lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāja kungs. Mans kolēģis Granda Benefenav ieradies, tāpēc viņš lūdza man nolasīt viņa teikto. Vispirms atvainojos, ka nevarēju ierasties, saka mans kolēģis, bet man šodien bija steidzam jādodas atpakaļ uz Itāliju. Es eh, tiešām vēlos redzēt noslēgt partnerības pamatnolīgumu ar Mongoliem. Vēlētos pateikties Šolts kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu uzmetumu. Beidzot, parlamentam tiek prasīts sniegt savu piekrišanu jau aprīlī komisijā noslēgtajam līgumam, bet arī dalību valstīs ratifikācija vēl nav beigusies. Tas nozīmē, ka mums ir jāpātrina šis process. Pārāk ilgi esam gaidījuši un vilcinājušies uh, mūsu sadarbības stiprināšanā ar šo strateģiski svarīgo valsti. Mongolija ir sava veida garants, stabilitātes garants ļoti interesantā un arī tādā turbulentā reģionā. Mongolija vienmēr ir um, iestājusies par miermīlīgu lietu risinājumu. Tā ir Eiropai ļoti svarīgs strateģisks partners un uh, vēl bez lielajiem kaimiņiem Ķīnas un uh, Krievijas Mongolijai ir arī citas intereses. Mums eh, nevajadzētu visu laiku runāt eh, par tādām valstīm kā Japāna un Kanāda. Nē, mums ir jāatcerās arī par Mongoliju. Paradoxāli tas šķiet vēl jau vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienība vēlas eh, šos pamatnolīgumus noslēgt un asociācijas nolīgumus noslēgt ar uh, gandrīz visām Vidusāzijas valstīm, un mums Vidusāzijas lielumā val, vairumā valstu ir arī pārstāvniecības, bet sadarbība ar Ulem, Ulambatoru joprojām notiek caur Pekinu. Mums ir jāveicina un jāiecementē sadarbība ar Mongoliju. Protams, Mongolija vēl ir daudz dalāmā, darāmā cilvēktiesību jomā. E, par laimi mēs redzam jaunizveidotās valdības pūliņu rezultātus, un valstī joprojām ir jādažādo ekonomikas jomas, bet mēs šajā ceļā Mongolijai varam palīdzēt. Un, protams, šis partnerības eh, skatījums ir ļoti svarīgs. Paldies, tagad Tanok kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs! Arī es eh, piekrītu kolēģiem, ka šolds teksts ir ļoti precīzs, akurāts un līdzsvarots. Pagājušajā um, gadā es eh, priekšsēdētāju konferencē runāju par to, ka vajadzētu uzaicināt eh, Mongolijas prezidentu uzstāties Strasbūras plenārsēdē. Un um, mums bija ļoti labi, mums bija tā tad. Um, brokastis ar Mongolijas prezidentu, viņš runāja perfektā angļu valodā, diemžēl ne, nevar izrunāt viņa vārdu, bet e, patiesībā toreiz tajā rītā valstī gan valsts svinēja 20 gadu demokrātijas gada dienu. Nekad neesmu viesojies Mongolijā, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir valsts, kurai ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts. Tā ir daudz nacionāla, tajā ir milzīgi dabas resursi, ļoti zems iedzīvotāju blīvums. Un e, Mongolijas ārpolitika un tirzniecības politika saskaņā ar Mongolijas prezidenta teikto. Um, viņš eh, saprot, kas starp diviem dzirnakmeņiem - Krievija un Ķīna. Tātad eh, spiediens no Krievijas puses pievienoties eh, Eirāzijas Savienībā ir liels, bet Ķīna arī izdara savu spiedienu savādākā veidā. Tāpēc domāju, ka sadarbība ar Eiropas Savienību un ASV Mongolijā ir ļoti svarīga. Mana politiskā grupa atbalsta pamatlīgumu, nolīgumu un arī pārējās politiskās grupas vēlas redzēt Eiropas Savienību ciešāku sadarbību ar Mongoliju. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Ārējās darbības dienesta vārdā Makušāta Jankovska, lūdzu. Thank you. My name is Mamka Paldies, eh, man sauc Mogužata Jankovska un es pārstāvju, pārstāvu ārējās darbības dienesta Āzijas nodaļu un esmu atbildīga par attiecībām un to stiprināšanu ar Mongoliju. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, visiem, kur izteica atbalstu Eiropas ciešākai sadarbībai ar Mongoliju. Mums ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka varam rēķināties ar Eiropas parlamenta pozitīvo atbalstu. Viena no jomām, kuras ne, kura netika pieminēta, bet kuru noteikti vajadzētu mūsu nākotnes sadarbībā atspoguļot, ir attiecības starp eh, Eiropas parlamentu un Mongolijas parlamentu. Un tikai <clears throat> vēlējos pieminēt, ka esam eh, uzsākuši darbu uh, pie Eiropas Savienības Mongolijas cilvēktiesību dialoga semināra organizēšanas, un nākamajā gadā mēs šo fórumu jeb jauno sadarbības instrumentu palaidīsim. Paldies! Ends, uh... Līdz ar to esam pabeiguši izskatīt Mongolijas jautājumu. 11. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš un Balsojums ir paredzēts 5. decembrī. Visticamākais, ka februārī šis jautājums būs plenārsēdes vērtīšanā. Pēdējais darba kārtības punkts. Bet būsim ļoti, ļoti lakoniski, jo arī man ir jāskrien uz nākamo sēdi pulkstens 6.30, kur esmu sēdes vadītājs. Tātad tas ir pārskats par parlamentu vēlēšanām Grūzijā 8. un 30. oktobrī. Bija nu, Eiropas parlamenta novērošanas misija, kur pārstāvēja vairākas politiskās grupas. Anna Gomeša atskaitīsies. Un, e, protams, tātad šī novērošanas misija sadarbojāmies ar OECD un Eiropas padomas un NATO pārstāvjiem. Anna, vārds jums. Es paldies. Paldies arī mūsu komandai, kas atbalstīja mūs uh, darbos savu misijas ietvaros. Atcenotēt nu komisijas eh, darbos m, mm, par procedūru runājot m, mm, pie vēlēšanu iecirkņiem. Mm, viss bija korekti. Ārpus eh, vēlēšanu iecirkņiem situācija bija tā diezgan saspringta. Daži vēlētāji nebija apmierināti. Daži tika iebiedāti, par to arī tika sūdzēts. Mēs to atzīmējam ziņojumā, kaut arī nevarējām to pierādīt. Atzīmējam arī to, ka dažos vēlēšanu iecirkņos bija pārāk daudz vēlētāju. Tas tā nevarēja būt tāda sagadī, sagadīšanās. jo daudzos gadījumos bija jāiejaucas personālam. Lielākoties tās bija sievietes, kas lieliski strādāja. Šo starpgadījumu laikā mēs um, novērojam to, ka vēlētāji nevarēja tad autentiski paust savas vēlmes, jo izjūta spiedienu. Bet kopumā tas process neietekmē, nopietnu starp gadējumu nav bijis, īpaši pirms vēlēšanu fāzē. Tagad pirmajā vēlēšana dienā uh, Nu, bija šī drūzmēšanās eh, dažos iecirkņos, neskatoties uz to, vēlēšana rezultātus atzina, kaut arī tos kritizēja. Bet kritizēja vēlākoties eh, partijas, kas tika eliminētas un vairs eh, nevarēja būt pārstāvētas parlamentā. Te pēc būtības samazinājies parlamentā pārstāvētais politiskais spektrs. Un man šķiet, ka tas ir žēl. Kaut arī ir valstis, kur parlamentā ir tikai divas partijas, bet uh, nu, šis spektrs ir samazinājies. Nu, es to uzskatu par negatīvu tendenci. Nu, dažas partijas gan, kas uh, ir pārstāvētas parlamentā, ir tāds reakcionāras un uh, neslēpj savas uh, saites ar Krieviju. Rezultātā valdošā partija saņēmusi konstitucionālo vairākumu, kas bija viņu mērķis no paša sākuma. Uh, Un tagad uh, tas nozīmē jaunus uzdevumus. Uh, tagad uh, nevajadzētu šo konstitucionālo vairākumu izmantot oponentu iebiedēšanai vai mediju, brīvo mediju ierobežošanai, jo galu galā mediju brīvība, neatkarīgā tiesu vāra. Uh, ir eh, demokrātijas pamatvērtības. Mēs zinām, ka ar to pastāv problēmas, īpaši ar netkarīgo tiesu varu. Tas ietekmē visu vēlēšanu procesu. Beigās eh, varu pateikt, ka mēs runājam par interesantu valsti Mūsu komunikācija ar vēlētājiem ir bijusi nozīmīga, ir daudz ko paveikusi, tā kā nevajadzētu kautrēties. Runāsim atklāti ar Grūzijas draugiem. Risināsim šo politisko dialogu, kas kampaņas ietvaros bija gana ierobežots. Un tad būsim sadarbspējīgi šeit parlamentā. Mums arī jāstieprina sadarbība ar Grūzijas partneriem. jārunā par citām lietām, izņemot vēlēšanas. Tāpat e, tiesvaras neatkarība, politisko partiju finansēšana un mediju brīvība ir visvarīgākās lietas, kas um, ienāk prātā. Bija ļoti labi būt delegācijas sastāvām. Neskatoties uz eh, šīm komunikācijas problēmām, mēs tikāmies ar opozīciju, ar valdošo partiju. Un kopumā šī komunikācija bija lieliska. Paldies, žēl, ka man nebija tādas izdevības piedalīties. Anna Fotiga. Paldies, es arī vēlos pateikties visiem dalībniekiem, <laughs> un īpaši Annai Gomešai. Kolēģi ļoti profesionāli pastrādāja, gatavojoties um, šai novērošanas misijai. kas no mums prasīja daudz darba. bet kas Gruzijai un Eiropas Savienībai mūsu valstīm bija ļoti svarīga un ļoti pareizi, ka tā. Tā kā vēlos apstiprināt visu, ko Anna teica, un, un tika sagatavots paziņojums arī presei, gatavojoties šai misijai sadarbībā ar uh, partneriem. Un es teiktu, ka šis uh, ziņo, ziņojums presē, paziņojums presē bija ļoti pilnīgs un ļoti labi parādīja um, šo vēlēšanu deficītus, bet tāds uh, objektīvs ieskats tajā, kas tur uz vietas notika. Protams, arī ar Tbilisī vajadzētu saskaņot šo komunikāci šis, šos komunikācijas kanālus. Redzēsim, ko viņi teiks. Jāsaka, ka problēmas saglabājas, jo ir mm, tādi fakti kā iebiedēšana un mm, tāda ļoti naidīga attieksme un administratīvo eh, rīku izmantošana. Mēs jau teicām, ka nevienam nebija ienācis prātā apšaubīt vēlēšana rezultātus. Ļoti labi, ka tā. Mēs runājam ar opozīciju par to. Mēs runājām arī par to, kāda vērtība ir parlamentārai opozīcijai. Šeit es gribu aicināt um, valdošo partiju. Es redzēju jauniešus lieliski izglītotus, uh, uh, vērsti, vērstus uz uh, rietumiem un pilnīgi sarūktinātus, bezcerīgus, praktiski izmisušos. Gal galā šie jaunieši ir jebkuras valsts pamatresurs nu, gan vajadzētu viņus iedrošināt, eh, rīkoties, strādāt, eh, un viņam nepieciešams eh, viņu, viņiem um, piemērot medijas, tikos ar jaunu juristu organizācijas pārstāvjiem. Es no viņam dzirdēju ka šīs vēlēšanas viņu prāt bija solis uz priekšu, ka tās tika labi organizētas. Un es vēlos uh, tiešām aicināt uh, Gruzijas valdību kaut kā iedrošināt šos jauniešus un dot viņam cerību. Mums joprojām ir, um, mēs joprojām konstatējam deficītus um, juridiskajos noteikumos, Grūzijas likumdošanas vēlēšanu likuma īpaši, otras vēlēšanu kārtas apraksts ir tāds robains. Un, teiksim, pirms otrās kārtas. Uh, centrālā, no centrālās vēlēšana komisijas gaidīja papildu vadlīnijas, papildu signālus. Tā kā nu, obligāti būtu pēc iespējas ātrāk jāpapildina, jāgroza vēlēšanu likums Grūzijā. Paldies, es neredzu citus runātājus, kas vēlētos runāt. Es vēlos pateikties mūsu runātājiem šodien. Paldies visiem, kas eh, piedalījušies diskusijām. 16. jautājums, citi jautājumi no manas puses nekas. Tiekamies 14. Eh, novembrī, pulksten trijos pēcpusdienā. Jauku vakaru, sēde tiek slēgta.